Okay, folks, can you take... Sāksim darbu, saku priekšādātāji, ieņemiet vietas. Domāju, ka bijis gana daudz laika visiem ienākt zālē un sakārtot papīrus. Nu, protams, darbam turpinoties, droši vien deputātai vēl ieradīsies, bet nedrīkstam ne minūti tērēt, jo katrā ziņā tad tas nozīmēs maz īsākas diskusijas, kas mums nebūtu nedara. Tātad nu, gribēju sveikt mūsu vidū. Nu, jau otru reizi mums ekonomi, ekonomikas komitejas sanāksmē, lūk, grupa nedēļā notiek šāda sarā, sanāksme. Pirmām kārtām gribētu lūgt jūs apstiprināt darba kārtību, neredz iebildumus. Ļoti labi. Nav nekādu priekšsādētāju paziņojumu, varam uzreiz pāriet tālāk pie uzklausīšanas par ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu Eiropas Savienībā. Nu, diez vai man jums jāatgādina ka šī ir ārkārtīgi svarīga tēma. Nedomāju tāpat arī, ka man būtu vēl kaut kas jāsaka par šo jautājumu. Rīzāk ietaupīsim laiku, lai to pavadītu pēc tam diskusijās. Ar prieku sveicinu mūsu vidū Mario Monti. Viņš ir galvenais runātājs šodien. Un tāpēc bez tālākas kavēšanās uzreiz došu viņam vārdu Mario Lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka man uzaicinājāt. Esmu pagodināts, ka varu būt šeit. Un priecājos, ka varu būt šeit ekonomikas komitejā divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām man, priekš manis, man desmit eh, kā komisāra darbu gadu gaitā, jūsu komiteja bija tā komiteja, ar ko strādāja visbiežāk un visvairāk. Turklāt eh, bija arī divas uzklausīšanas toreiz 95. gadā un 99. gadā, kad jūs mani uh, izvaicājāt par to, vai atbilst savam amatam. Nu, tāpēc sejas jāsaka, te vienu otru pat ļoti labi atpazīstu. Otram kārtām. Jūsu komiteja izšķirīga loma spēlējam šai parlamentā. Uh, un jāsaka, jums tas arī izdodas. Es esmu cieši sekojis līdz jūsu darbam, tam, ko jūs panācām attiecībā uz finanšu uzraudzības pakotni, un vēlu jums, eh, un, protams, arī Eiropas Savienībai, veiksmi ar pozitīvu rezultātu tieši arī pie šīs ekonomiskās pārvaldības pakotnes dokumentiem. Tagad grasos nākt klējā ar virknīs novērojumu par šādiem punktiem. Kā skatos kopumā uz pārvaldības pakotni? Ko šai kontekstā varētu uzskatīt par eiro obligāciju lomu? Un visbeidzot, kas šai kopējā kontekstā varētu būt konkrēta Eiropas parlamenta loma. Nu, pirmām kārtām pārvaldības likumdošanas aktu pakotne. Šķiet, jūs saņēmāt trīs īsus rakstus, kas šķiet jums arī izdalīti, kas varētu būt palīdzīgi, uh, nu, īpaši tiem, kas ieinteresēti šai jomā. pārvaldības pakotne, manuprāt, ir, eh, ir būtisks progress Eiropai kopumā. Īsumā tomēr saskatu arī zinām risku. Risku, ka paradoxālā kārtā šī pārvaldības pakotne varētu būt eh, pārāk varētu būt pārāk, eh, veltīt pārāk līsam termiņam, nu, tas varbūt šķiet tā, zināmā mērā, paradoxāli. Tātad pastāv risks, ka šobrīd, kad politikas izstrādātāji cenšas un pamatoti cenšas izskaust šo eh, īster, uz īstermiņu vērsto rīcību sērgu tirgu, uh, varētu tāpat laikā ar šādu attiecīgu veidu krupļojumu atspoguļoties arī šajā kopējo politiku pakotnē. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka tie, kas esam gana veci, lai būtu vērojuši jau kādu brīdi, uh, šāda veida problēmas. Jūs noteikti esat novērojuši jau citus ciklus, 68, 67, 96, 97 gads, arī salīdzinoši līdzīgs bija pēc savām iezīmēm. Nu, kā tad mēs eh, šo visu saucam? Nu, tas bija 3.0. Tas bija tas moto, kas īpaši no Vācijas puses nāca attiecībā uz stabilitātes paktu, izaugsmas un stabilitātes paktu. Uh, Un pēc tam eh, šo te skaitli bieži vien izmanto finanšu ministrs Vaigals. Un, manuprāt, eh, toreiz tas bija arī ļoti piemēroti. Respektīvi, tas bija tāda vienkāršota ziņas paušana, lūk, ka 3%, 3% deficīts, 3% ehm, no IKP ir tas mērķis, uz ko tiekties un kas jāno, jāsasniedz. Un nu, kas tad mērķis toreiz vēl bija? Toreiz bija mērķis pārliecināt diezgan negribīgos, ehm, negribīgo Vācijas un Nīderlandes sabiedrību, ka Eiropa būs tik stingra, cik viņi paši. Pat tajā gadījumā, ja nu, kāds, kāda ārkārtīgi nedisciplinēta valsts no Dienvidē Eiropas Eh, varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Un jāsaka, tas diezgan drīz arī notika. Un šīs valstis attiecīgi kļuva daudz stabilākas un disciplinētākas. Un pēc šīs eh, uzstāšanas uz 3% līmeni stabilitātes pakta dibinātāji Vācija un Francija 2003. gadā ne tik vien pašas neizpildīšos noteikumus, kas jau pats par sevi ir problemātiski, bet tās turklāt eh, neļāva atbilstīgi īstenošanas mehānismus piemērot eh, viņu gadījumā. Nu, tieši līdzīgā kārtā, kā tas notiek, piemēram, ar īriem Portugāli nu, jāsaprotamā kārtā atsevišķās valstīs un īpaši Vācijā, es atkal jūtu tādu kā, tā, tāds kā alkas, kā tieksme pēc eh, redzamiem disciplīnas pierādījumiem citas starpā. Nu, varbūt šobrīd pastāv risks, ka politikas izstrādātāji jau atkal no jauna var izvēlēties pārāk, ī, pārāk uz īstermiņu vērstu pieeju un uh, iekļaut, iekļaut politikā tādus noteikumus un nosacījumus, kas uh, Um, atspoguļo pašreizējo situāciju, pašreizējo modalitāti. Rezultātā uh, varētu nākt uh, klajā tādiem mērķiem, kas, protams, ir iespaidīgi, bet tāpat laikā nerealizējami. Tā vietā, lai šo disciplīnu mērenākā kārtā ievēru, bet toties uz ilgāku laiku un padarītu to realizējumu. Manuprāt, Ir atsevišķi daži punkti, kas pelna papildus uzmanību no parlamenta puses. Es tiešām esmu. Um, tiešām ar respektu skatos uz tiem ziņojumiem, ko jūs sagatavojat šeit komitejā. Nu, ļaujiet man jums teikt tā, attiecībā uz priekšlikumiem, kas jau izteikti, būtu vajadzēk, vajadzīga mazāka politiska īstenošana, vairāk ilgtermiņa disciplīnas. Uh, eiro obligācijas, kas ļautu stiprināt tirgus disciplīnu, un īpašu uzmanību jāpievērš faktam, ka disciplīnai nepieciešama arī izaugsme. Tātad mazāk politiskas īstenošanas komisijas loma šajā gadījumā būtu jāpalielina. Un šķiet, ka jūsu komiteja arī man piekrīt šajā jautājumā. Es domāju, ka tam vajadzētu būt vēl vairāk nekā pašais paredzētajā struktūrā, un tāpēc vairāk grozīm, kas, e, ko jūs esat iesnieguši, manuprāt, iet pareizajā virzienā. Jo būsim reāli. Īstenošanas pasākumi e, bieži vien e, pak, tiek pakļauta dažādām dalību valstu vēlmēm, un tas nav atbilstīgi. Uh, Un te, zinām, vaina nu jāuzņems padomē. Priekšlikumos ir arī, kā mēs redzam, Van Rompoja pēdējā darba grupas pēdējā ziņojumā parādās tāda centiena pēc iespējas samazināt lēmumu pieņemšanas lomu komisijas kolēģijai respektēju gan attiecīgo kompetento komisāru, bet eh, neļaujot rīkoties visai komisāru kolēģijai. Un es esmu šiem jautājumiem sekojis nu jau desmit gadus, līdz ar to kolēģija nekad nav bijusi pret ekonomisko monetārā lietu komitejas eh, un komisāru priekšlikumiem. Tieši 2006. gadā to redzējām, kad eh, Vācija un Francija nāca klajā priekšlikumu un kolēģija sekoja tam, ko komisārs ierosināja, jo, protams, kā mēs zinām, tad ekofina padome kas nepiemēroja paredzēto īstenošanas mehānismu. Eh, situācija nonāca līdz tam, ka kolēģija pēc kaismīgām diskusējām nolēma, ka padomu jāiesūdz Eiropas kopienu tiesā. Kaut kas tāds, protams, nenotiek ikdienā. Vairāk ilgtermiņa disciplīnas. Tas saistīts viss ar izaugsmas aspektiem. Nu, lai tas būtu tiešām pamatota disciplīna, uh, jāskata izaugsmes kontekstā, jāveicina izaugsme ar atbilstīgiem politikas pasākumiem. Un, šai, un šeit redzu divus aspektus, kas, nu, ir diezgan redzami un kurus tomēr trūks. Tātad integrācija un investīcijas. Integrācija pirmām kārtām pašreizējā Eiropas ekonomikas situācijā nevaram cerēt, ka izaugsme eh, radīsies mākslīgi atbalstot budžeta deficītu. Es piekrītu šai, eh, tenden, šai, šai vēlmei drīzāk nodrošināt disciplīnu. Jā, bet no kurienes tad izaugsme var rasties? Es domāju, ka lielākā neizpētītā rezerve izaugsmē ir pamatīgāka ekonomikas integrācija padziļinātāka un labāka tirgus funkcionēšana, kopējā tirgus funkcionēšana. Bet, jāsaka, šai pārvaldības pakotnē nekas par to netiek teikts. Vai, to, vai tas ir normāli, ka tas ir šis trūkstošais aspekts? Es domāju, ka nē. Jo, kad redzam darba grupas ziņojumu, sakot, ka ar šiem priekšlikumiem mēs beidzot mm, vēlamies atrasināt šo ekonomisko pīlāru, stiprināt to, tad jāsaka faktiski, tas tā nebūtu nav. Jo ekonomiskais Eiropas Savienības, e, e, Eiropas monetārās savienības pīlārs pirmām kārtām ir, protams, ekonomiskā savienība, tātad tas, kas struktūrāli pastāv ekonomiskā savienība, tātad pilna integrācija. Un par šo pilno integrāciju faktiski nekas paziņojumā netiek teikts dokumentos nekas neteikts. Drīzāk šī integrācija tiek atstāta tādā neformulētā veidā, tas tiek atstāts uz Eiropas 2020 stratēģijas pleciem. Bet šajā dokumentu pakotnē, pie kā strādājat jūs, par to netiek runāts. Bet politiski runājot, tam vajadzētu būt ļoti pievilcīgam Eiropas tiesību aktam, nu vismaz kādu brīdi. Un šeit netiek runāts par kaut ko, kas varbūt nav tik pievilcīgs, bet tāpat laikā ārkārtīgi nozīmīgs. Respektīvi struktūra finansiālai disciplīnai, Eiropas ekonomikas integrācija. Nu, man tiešām par to ļoti žēl, un es ceru, ka jūs spēsiet rast veidu, kā šo būtisko aspektu atkal no jauna iekļaut dokumentu pakotnē. Un otrs aspekts šajā ekonomiskajā pīlārā Eiropas monetārajā savienībā, protams, ir nemonetārās politikas pārvaldība Eiropas monetārajā savienībā. Un tas, jāsaka, šai pakotnē e, diezgan labi atspoguļots. Bet tik un tā, tik un tā es domāju, ka šī dokumentu pakotne tomēr pārlieku inerta. Pārlieku inerta saistīta ar iepriekšējo stabilitātes un izaugsmas paktu formulējumu. Uh, Te ir tikai tāda papildinājuma, grozījuma un precizējuma, bet tāpat laikā te nav šī jaunā elementa, nav šis pamata punkts. Respektīvi, ka nepieciešams izvērtēt to, vai pašreizies ekonomikas politikas un ten, attīstības tendences eh, nāk par labu nākotnes paudzēm, jo tāda taču ir Eiropas Savienības misija, jeb tā tomēr iet pret viņiem. Un tas nav tas izšķirīgais punkts starp eh, privāto un valsts sektoru. Nē, galvenais izšķirīgais punkts ir par, eh, saistībā ar patiesu pašreizējiem izdevumiem un izdevumiem, kas radīsies nākamām paudzēm, respektīvi investīcijas, vienalga vai runājam par privātajām vai valsts investīcijām. Tā, lai šīs investīcijas būtu nopietnas un lai šie izdevumi attiecīgi būtu nu, nopietni un neradītu traģiskas sekas. Es domāju, ka te ir eh, jāveic tiešām statistiski centieni, statistiski aprēķinu centieni Un arī šai gadījumā te var rasties virknē kropļumi, piemēram, īrija, Spānija, nu, pasakot, ka lai kāda arī nebūtu izdevuma no valdības puses, ja, ja tie, ja tie, paredams, ir jāsamazina, tad, tad iznāk, ka izdevumi privātam sektoram savukārt ir, eh, nav jāsamazina pat tad, ja šī izdevuma paredzēti patēriņam, kas tiek finansēta ar patērētāju aizdevumiem. Nu, tad var rasties problēmas, tādas, kā mēs jau piedzīvojām. Nu, tā tad ir virkni tādu fundamentālu principu, kas šeit netiek pietiekami atspoguļoti. Nu, protams, varbūt tos vajadzēja risināt jau 96. gadā. Es biju toreiz tajā mazākumā, kas jau toreiz uzstājas to. Nu, un visbeidzot, Gribu pieminēt eiro obligāciju mm, jautājumu. Domāju, ka tas ir īpaši interesants. Jo tā ir joma, kas mainās. Mm, un iemesli, kāpēc tas, šīs obligācijas šķiet pievilcīgas, ir dažādi. Bet priekšādātājs negribu aizteikties notikumiem priekšā, varbūt jūs arī pati par to gribēsiet runāt, bet, nu, katrā ziņā šīs dienas jaunumi ir tādi, ka varētu tikt izveidotas jūsu vārdā nosauktas obligācijas, bet, nu, tas jau droši vien tad būs, eh, tā jau būs jūsu joma priekšādātāji. Un tas fakts, ka šeit ir viens bri briljants, gudrs brītu prāts, kas vada šo komiteju, es domāju, tas ir ļoti nopietni tieši tāpēc es nopietni uztveru Uh, jūsu idejas, bet es gan esmu kontinentālists, protams, uh, varbūt tāpēc man šeit citas. Nu, Eiropas Savienības obligācijas, uh, par to tiek runāts jau ilgi, nesen politikas dokumentos arī par to tiek runāts. Es runāju par šīm obligācijām arī ar priekšādātāju Barozu un vienoto tirgu pagājušā gada maijā. Gribēju, lai šis jautājums tiktu skatīts dziļāk, plašāk, pārskatāmāk tā, lai domātu par šo potenciāli iespējamo valdības obligā, kopējo valdības obligācijas tirgu, kas, manuprāt, šobrīd nepastāv. Un es jau toreiz pieminēju, ka nevajadzētu baidīties no tā, ka šis parāds varētu kļūt par finanšu disciplīnas instrumentu no dažu valstu puses. Da, toreiz arī Brūgels sagatavoja daudz tādu pamatotāku, zinātniskāku dokumentu par šīm obligācijām, tur iekļauja virkni tehnisku un politisku analīžu. Un to jau jūs droši vien esat saņēmuši, tur eh, virkne līdzdarbojās virkne mm, ekonomisti, arī jūs esat šeit, protams, tādi, kas ļoti labi zina šo dokumentu. Jūs varat apskatīt arī Corriero de la Sera, avīzē arī ir, ir dokuments, eh, raksts kas tika publicēts pāris dienas pirms Jean-Claude Juncker ļoti svarīgā raksta un Julio Darmonti eh, pētījumu Financial Times. Nu, šobrīd jau ir diezgan labi zināms, kādas tad būtu priekšrocības šādām obligācijām ar e-obligācijām. Šeit ziņā es nedomāju finanšu instrumentus, kur mērķis ir sekt tālākus izdevumus vienalga ekonomiski vajadzīgus vai nevajadzīgus izdevumus, nu, piemēram, nopietnas investīcijas. Nē, ar to es domāju valsts parāda, parādīšanas instruments. Nu, priekšrocības ir ļoti labi zināmas, bet es domāju, ka tieši tāpat kā citas reizes mums vajadzētu koncentrēties vairāk uz to, kāpēc tiek paredzētas arī, ne, arī trūkumi, tātad ne, ne pozitīvas lietas e, valstīm, kas spēj izpildīt noteikumus. Es domāju, tas būtu interesanti analizēt šo aspektu, kāpēc pat priekš Vācijas, kāpēc pat e, Vācijai e, šķiet, ka, kāpēc pat Vācijai šīs eiro obligācijas varētu būt interesantas. Protams, pastāv zināmi iebildumi, ko nevaram vienkārši ignorēt, bet varbūt tos varam attaisnot ar priekšrocībām, atspēkot. Ekonomiskā analīze parāda, ka nav taisnība, ka Vācijai nāktos atteiktos absolūtās vai relatīvā izteiksmē no savām priekšrocībām attiecībā uz zemākām finansējuma izmaksām finanšu tirgos. Turklāt Vācijai būs zināmas priekšrocības, un ja es būtu vācietis, jāsaka, es tās ļoti augstu vērtētu, nu, piemēram. Vācijas kanclere pamatot norādīja uh, publiskā paziņojumā, ka privātajam tirgum arī būtu jālīdzdarbojas uh, šajā upuru nešanā. Un tas ir pareizi, jo finanšu tirgus sakas ir saistīts arī ar privāto sektoru. Arī viņiem jāspēj nodrošināt garantijas. Ja ir šāda eiro obligācija struktūra, tad tādā gadījumā pastāv normāls mehānisms, ar kuru palīdzību tirgus jau brīvprātīgi līdzdarbojas um, šādu ziedojumu nešanā. Jo, lūk, ir šie obligācija turētāji, īrijas vai Portugāles obligācija turētāji, kas varbūt vēlas no tām tikt vaļā, piemēram, un Lūk, Eiropas aģentūra, kas nodarbojas ar valsts parādu pārvaldīšanu, var tās uzpirkt eh, sekundārajā tirgu, bet, protams, ar zinām atlaidi. Vai, un, un pēc tam tās turēt līdz pat uh, saistību termiņam, kad tā, protams, saņemt pilnu summu. Un nu, tad tas tāds vienkāršots skaidrojums par to, kāpēc šīs obligācijas eh, pavisam normālā, bez eksplozijas veidā ļautu pārvaldīt eh, tirgu un ļautu privātam tirgum līdzdarboties šai procesā. Es saprotu, ka man acīm redzot savu uzstāšanās ir arī jābeidz šobrīd, bet vēl gribēju piebilst disciplīnas jautājums. Nu, viena milzīga problēma ir tāda, ka tirgi pēc visām tām emocijām, kas bija saistīts ar Eiropu piedzimšanu, uh, nu, gluži tā kā māte, pēc tam piedzīvoja tādu kā pēcdzemdību depresiju un ieslīga miegā. Neizpildot eh, šos disciplinējošos aspektus, neaudzinot šo savu bērnu. Bet tā tas nebūtu bijis, ja mums jau būtu bijušas eiro obligācijas, jo ar šo obligāciju palīdzību pilnīgi noteikti tirgi varētu izdarīt spiedienu Tad būtu lūk šīs eh, sarkanās un zilās eh, obligācijas, un attiecīgi tās at, tas viss būtu atkarīgs no deficīta apjomiem un tam līdzīgi. Nu, līdz ar to tiešām, ja es būtu vācietis, es gribētu eiro obligācijas, bet ja es būtu eiropietis un es esmu eiropietis, tad jāsaka, es būtu ļoti nobažījies par to, vien, ka, ka cilvēki sāk uzdot šādus jautājumus, vai tad ECB izvē, sāk izvērties par sliktu banku. Tā kā nav normāli parasta tirgus instrumenti, kas ļautu absorbēt šīs zemās kvalitātes valdības obligācijas, kas tad notiek zināmā mērā e Eiropas centrālā banka, lūk, šīs ob obligācijas uzpērk. Un tas rada divas nopietnas problēmas. Pirmām kārtām Par to jau runāja Bundesbanka priekšsādātājs iepriekš. Tas, nav, tas īsti neatbilst principam, kas paredz finans, finanšu, finansiālā, finans, finansiālo parādu deficīta sekšanu, bet otram kārtām arī tas neuzlabo aktīvu kvalitāti. Tas nekas labs nav aktīvu kvalitātei. Un tāpēc ECB ir aicinājusi risināt šo jautājumu. vai vēlamies mūsu labāko veidojumu, labāko auklējumu daudz gadu gaitā pārvērst par apšaubām iestādi tikai tāpēc, ka mums ir zinām ideoloģiska pretestība pret eiro obligācijām, es nezinu. Nu, tas ir jautājums, par kur ir vērts padomāt. Un visbeidzot, Eiropas parlaments. Esmu redzējis jūs ziņojumus un domāju, ka viņiem visiem ir viena kopīga vērtība, respektīvi jūs cenšaties, jūs cenšaties ieviest vairāk kopienas metožu šai kopējā jā, jomā. Un tas, es domāju, ir, ir tas atslēgvārds, kas ļauj pateikt, ka jau, kas, kas uzreiz ļauj saprast, ka jūs darat ļoti liederīgu darbu. Turklāt atsevišķos ziņojumos redzam arī vēlmi lielāku lomu piešķirt šim Eiropas parlamentam, integrēt to procedūrās, uzdevu savu jautājumu vai nu, tas vien, ka parlaments vienmēr prasa, bez tā, ka parlaments vienmēr prasa vairāk pilnvaru, vai tas perspektīvā ir labi vai slikti. Un eh, jāsaka, domāju, ka varu, nā, varu nu, nākt klē ar labām ziņām jo es, tāpat kā visi citi, esmu diezgan skeptiski izturējies pret pārliecīgu Nacionālo parlamentu Romu Nacionālo budžetu procedūrās, un mēs daudzās valstīs esam redzējuši nesenos gados, ka ir ticis samazināta šī manevrēšanas iespēja parlamentiem attiecībā uz valdi, pretstatā valdību pilnvarām. Uh, respektīvi arī parlamentiem ir jāievēro zinām griesti, nākot klējā ar grozījumiem un tam līdzīgi. Tātad parla nacionālajie parlamenti tiek uzskatīti kā, kā tādi budžeta disciplīnas traucētāji, īpaši pirms vēlēšanām, periodos pirms vēlēšanām. Vai to var teikt arī par šo parlamentu, attiecībā ar šo ekonomisku pārvaldes pagotu? Nē, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka šis parlaments, šī iestāde pēc sava rakstura, nav pilnvarota, tai nav pilnvaru disciplinēt vai nedisciplinēt nacionālos budžetus, tātad ietekmēt tos. No otras puses, šim parlamentam ir loma spēlējama eh, kopienas budžeta formulēšanā un pieņemšanā, bet tas ir kaut kas cits, par to, to mēs nerunājam šajā ekonomikas pārvaldības pakotnē. Nu, tātad lielāka loma parlamentam izvērtējot budžeta procesus eh, dalību valstīs nevar būt bīstam nekādā veidā. Otrām, otrām kārtām gribu uzstāt, ka tas būtu pat liederīgi, veselīgi. Tāpēc, ka tas varētu arī šajā jomā kļūt eh, par kaut ko līdzīgu kā citās jomās. Respektīvi, tas var būt tāds pārskatāmības uh, inst, instruments, nu, garants jo eh, stabilitātes izaugsmas paktā viss notika starp valdībām un padomi ekskluzīvā kārtā. Un padas, Tomazo Padaskjopa uh, eh, izmantoja šo, šo vārdu nacionālais karteļu, uh, nacionālā karteļu sistēma. Bet ja Eiropas parlamentam tiktu piešķirts pil, pilnvars, liet gaismu par visām šīm uh, struktūrām, visās šajās slepenajās spēlītēs Eiropas parlamenta loma noteikti būtu ļoti pozitīva. Jo tad nebūtu vairs tāds, tāda solījuma, ja jūs esat labi pret mani, es labs pret jums, un tā ne Eiropas parlamentam būtu tāds saskaņotības nodrošināšanas un disciplīnas un pārskatāmības garanta funkcijas. Paldies! When you're saying such interesting Tad, kad jūs uh, uzstājaties ar tik ļoti interesantu prezentāciju un pieminat arī parlamentu, nu, mums īstenībā jums uh, ir grūti atgādināt, ka vairs nav palicis pārāk daudz laika. Dargie kolēģi, tie, kas vēlēsies piedalīties diskusijās, uh, lūdzu piesakieties. Uh, tā tad uh, esmu pieteikusies pati, Udo Bulmans, uh, vai vēl kāds vēlas izteikties. Un es ceru, ka man nav jāizmanto baulas obligācijas, lai varētu izteikties šajās diskusijās. Uh, Marijo, jūs jau to minējāt, un vakardien eh, mēs interesantā kārtā par to arī diskutējām seminārā, kas bija veltīts Eiropas semestrim. Tātad eh, mums vajadzētu eh, mainīt varbūt sava attieksme pret procentiem, kas tiek izmaksāti izmantojot dažādas glābšanas mehānismus, un varbūt to varētu izmantot arī tādu kā obligāciju mehānismu. tās summas, kas tiek izmaksātas, piemēram, eh, īrija. Līdz ar to uh, palielinās arī risku likmes un es uzskatu, ja mēs eh, paši izveidojam tādas sistēmas, lai varētu glābt dalību valstis, dalību valstu finansējumu, varbūt mums vajadzētu izmantot tādas sistēmas, uh, kas darbojas kā tādas, kā investīcija bankas. Un uh, ja kaut kādā brīdī nav uh, radušies parādi, tad ir jādomā varbūt par peļņas akumulēšanu, uzkrāšanu, eh, lai to varētu izmantot grūtākos laikos. Varbūt mēs varam runāt par 2% apmēru aizdevumam, tātad 2% tiktu izmaksāti atpakaļ. Es domāju, tas ir ļoti labs stimuls, lai dalību valstis neiedzīvotos parādos un uh, Eh, šī stimulu sistēma kļūst pievilcīgāka, jo tirgus eh, veido eh, zināmā mērā tādu kā naudas podu, pie kura var atgriezties tad, kad ir jāatmaksā ņemtie aizdevumi. Protams, ja jums ir jāmaksā augstas procentu likmes, atmaksājot aizdevumu pirmajos gados, jums to nākas darīt ar zināmām zobu sāpēm. Tādēļ ir jārunā arī par morālo kaitējumu, un jūs naudu nesaņemat atpakaļ, līdz netiek pierādīts, ka parāds ir dzēsts. Tādēļ ir jārunā par uh, noteiktu cēloņu sakarību, atminoties arī piedāvātās izmaiņas līgumos. Uh, vakardien jau mēs par to apspriedāmies, un uh, Vācijas ierēģi uh, arī uh, runāja par šo jautājumu. Viņi piedalījās uh, ekonu komitejas uh, sanāksmē un vairāki cilvēki no ekofin ģenerāla direkcijas un no Barozu kabineta arī par to jau ir runājuši. Un tāpat kā jūs, Montī kungs, arī viņiem šķiet, ka šis varētu būt eh, pietiekami veiksmīgs risinājums. Es jau kolēģiem apsolīju, ka nākšu klajā ar vairākiem priekšlikumiem, un to daru tieši šobrīd. Jādomā arī par stabilizācijas mehānismu un līdzīga veida politiku varētu izmantot uh, E, spēcinot šo mehānismu. Un, protams, eiro obligācijas arī ir daļa no risinājuma. Ja kāds e, kaut ko nesaprat no maniem izteikumiem, nu tad e, varēsiet pie manis vērsties vēlāk. Un Mario to jau pieminēja savā izklāstā. Pirmais jautājums, to uzdos Vikija lūdzu. Paldies, Šārona. Jā, mēs vēlamies piedāvāt radošus uh, priekšlikumus, un ja mēs runājam par augstām procentu likmēm, ir jārunā arī par uh, likviditātes līmeni, par uh, cenām, un uh, ja rodas augstas procentu likmes, protams, tas visu tikai apgrūtina, un, protams, uh, tās ir lietas, kas ietekmē citu citādā kopsakarībā. Es vēlējos uzdot jautājumu par e, ilgtermiņa investīcijām. Mums, protams, ir jāturpina veikt investīcijas, lai varētu veicināt ekonomisko izaugsmu nākotnē. Un, protams, nevarētu tagad tā nodalīt labajos un ļaunajos un pateikt, ka viss e, nauda, ko izdod valsts, ir kaut kas slikts un privātā sektora izdevumi ir kaut kas ļoti augsta vērtējums. Uh, Jāņem vērā, ka vajadzētu protams, uh, uh, valstīm palīdzēt piesaistīt jaunas investīcijas, bet bieži vien tas prasīs ilgu laiku, un tas uh, automātiski arī neļaus izvairīties no turpmākiem parādiem. Varbūt parāda atmaksas termiņš kļūs vēl ilgāks. Uh, Jāinvestē ir uh, ilgspējīgās jomās, protams, arī zinātnē un izglītībā. Mēs par to jau runājām pirms Ziemassvētkiem, vai jūs jau par to esat arī uh, palauzījis galvu? Tātad īstenībā visiem valdības izdevumiem ir jābūt investīcijām nākotnē. Mēs runājam nevien tikai par kapitālu un izglītību, mums ir jādomā par tādu vīziju, kas aptver ilgu laika posmu. Kāds ir jūsu priekšlikums, kāds ir jūsu redzējums, varbūt runājot arī par konkrētiem skaitļiem? Paldies! Priekšsēdētāji turpina tā, tad varbūt došu vārdu vairākiem runātājiem reizē, un pēc tam Montī kungs varēs atbildēt. Paldies, Šārona! Um, Udo, lūdzu. Jā, uh, es šeit atrodos. Man ļoti patika jūsu ievadruna. Herr Monti, ich mochte Ihre Einleitung sehr. Monti, kungs, man ļoti patika jūsu ievadu vārdi. Uh, you got, in the meantime, you got the German Vai uh, jūs varat dzirdēt arī tūkojumu no vācu valodas vaicā runātājs? Man ļoti patika jūsu ievadvārdi, tie bija patiešām uh, tādi izsmalcināti, un es varu vilkt paralēlus ar to, kas notika 2003. gadā. Jūs arī runājāt par uh, to, cik, uh, kā situācija ietekmē dažādu spēlētāju Eiropas līmenī, un bieži vien viņi ir ļoti tūredzīgi runājot par uh, mērķi īstenošanu, bet mērķi ir jāīsteno ilgākā termiņā, ir jābūt tālredzīgiem tos īstenojot. Montīkungs, vai jūs vēlreiz varētu atgriezties pie pakotnes inženierijas principa? kur rodas riski, ka mēs varētu izlaist no acīm ilgtermiņa intereses, kur parlaments varētu sniegt palīdzīgu roku, lai varētu labāk koordinēt ekonomiski politiskos anticikliskos procesus. Protams, ir jāņem vērā, ka dalību valstu ekonomiskās struktūras ir ļoti atšķirīgas. Jā, ir jābūt ilgtermiņa domāšanai, bet eh, kā to varam integrēt ekonomiskās pārvaldības pakotnes praktiskajos mērķos? Apmühen, um die Langfristigkeit in der Mums, kā likumdevējiem, protams, ir jādomā par konkrētu eh, likumdošanas pagodas īstenošanu. Tātad eh, var jau pieņemt likumu, bet ir jāpadomā, lai tas būtu nu, tāds, ar ko ir iespējams rīkoties, lai tas būtu draudzīgs lietotājiem. Tālāk jūs minējāt arī eiro obligāciju jautājumu. E, Vācijai tas šķiet ļoti pievilcīgs. Uh, bet eh, kāda varētu būt tā institucionālā struktūra, kas pārvaldītu eiro obligācijas, vai ir nepieciešama Eiropas aģentūra, vai tas būs SVF eh, vai Eiropas investīcija banka. Nu, varbūt dažus vārdus jūs varētu par to pateikt. Paldies! Right, thank you very much. So I guess that. Paldies! Šķiet, pusi no runātājiem ir izteikušies Filips, Silvi un Diego arī vēlas runāt, bet varbūt Mario jūs sākumā varētu atbildēt uz runātāju uzdotajiem jautājumiem. Protams, mums būs vēl viena jautājuma un atbilžu kārta. Uh, sure. <clears throat> Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Turpina Montī kungs. Fords kundze uzdeva jautājumu par likviditāti Tas ir ļoti būtisks un mums vajadzētu arī uh, vienmēr to paturēt prātā mūsu diskusijās. Tas noteikti būtu vērtīgi. Ja mēs runājam par ilgtermiņa investīcijām, uh, ko veic valsts, uh, Fordas kundze, jums ir pilnīgi taisnība, un, protams, man ir savs priekšstats par to, kā mēs varētu izvairīties no tā, ka dalību valstīm pilnīgi vajadzēs visu definēt kā investīcijas, lai mēģinātu laipot apkārt eh, dažādiem eh, parāda atmaksāšanas noteikumiem. Es eh, īstenībā ko tādu piedāvāju jau 1996. gadā, kad mēs par to diskutējām Eiropas komisijā, jo es apzinājos, ka ir nopietnas diskusijas runājot par šo inženieriju, kā jūs to nosaucāt. Ja mēs kopīgi ar dalību valstu ekspertiem sāksim lauzīt galvas par to, ko mēs īsti definēsim kā investīcijas, nu tad tas prasīs vairākus gadus, bet ir jāparūpējas par tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir arī īstenojami. Manuprāt, gan ekonomikā, gan arī ikdienas dzīvē Mums ir uh, jānošķir pirmšķirīgas uh, nozīmes jautājumi un otršķirīgas uh, nozīmes lēmumi. Pirmšķirīgs jautājums vai pirmā līmeņa jautājums ir tāds, vai uh, mēs varam piekrist, ka privāts patēriņš, kas tiek finansēts veicot aizdevumus, eh, definīcijas pēc ir automātiski labāks nekā valsts veiktie izdevumi. Nu, ja jā, tad mums ir jāpadomā par visu šī dižā plāna metodoloģiju. Balstoties uz institūciju, institūciju intuīciju vai tā spontāni, es varētu teikt, izmantosim ļoti ierobežošas definīcijas un vienosimies par kaut ko tādu, kas uh, ir nākotnē dzīvot spējīgs. Būman kungs, jūs šeit pieminējāt 2003. gadu. Tātad 2003. gadā gūto pieredzi un kā šo piedāvāto dokumentu uh, padarīt par tādu uh, lēmumu, uh, kas būtu uh, ilgspējīgs un nevis tikai veltīts īsākam laika posmam. Vakardien arī ar Šāronu Balsu mēs runājam par pārvaldības pakotni un mums ir jārunā, ka mēs nedrīkstam pieļaut tādu situāciju, ka pastāvošie dokumenti un lēmumi uzlikt mums važas. Nē, mums ir jābūt pietiekam brīviem Un ir jāapzinās, ka mēs strādājam pie konkrētas viedas, loģiskas schēmas, bet īstenībā tā ir tikai viena schēma, kas papildinās daudzas citas. Protams, ir jāstrādā pie uh, daudziem dokumentiem, bet nestoties uz to, mums ir jāizvairās no tādas disciplīnas, kas būtu veltīta tikai īsam laika posmam un e, būtu neusticama. Mums ir jādomā par konkrētiem kvantitatīviem kritērijiem, kas e, ļautu izvairīties no pārlieka deficīta. Protams, ir jābūt pareizai IKP un e, parāda proporcijai. To mēs varam minēt šajā teksta versijā. Uh, bet, eh, protams, ir jāizmanto arī veselais saprāts. Protams, mēs varam mēģināt par kaut ko pārliecināt pilsoņus, bet eh, ja jūs mēģināt eh, iepriekšējos mehānismus aizstāt par katru cenu tikai ķekšīs pēc ar nākamajiem mehānismiem, jūs iedragājat iepriekšējā mehānisma uzticamību. Uh, Es īsti nezinu, varbūt ļoti uzmanīgi strādājot pie šī dokumenta, jūs šeit varat atrast eh, nu, kaut kādas durtiņas, eh, pa kurām ievest iekšā arī valsts investīcijas. Un nevajadzētu uh, mēģināt vājināt disciplīnas tvērienu. Es, piemēram, varētu runāt par uh, nulles. Uh, kritērija, vai tā tad 3% ir Māstrihts kritērija, bet varbūt eh, vispār nevajadzētu būt nekādam parādam, tam vajadzētu būt līdzvērtīgam nulē, bet eh, ir jāparūpēs arī par ārvalstu investīcijām, lai šo mērķu sasniegtu. Eiro obligācijas un e, institucionālie kritēriji jūs vaicājāt, kas varētu ar to visu nodarboties, jā, tā ir jābūt kopienas aģentīrai, tā emitētu eiro obligācijas Un, protams, mums nevajadzētu tagad radīt jaunas aģentūras. Es zinu, ka parlaments ir visai bažīgi par to noskaņots. Eh, ir šī finanšu, stabilita, ir finanšu stabilitātes mehānisms un, protams, eh, aģentūrai, kas iemetēs eiro obligācijas, nevajadzētu to uh, dubultot tā darbu vai pārklāties ar tā darbu. Uh, turpinā, priekšsēdētāji turpina, ir četri runātāji, došu vārdu diviem, diviem un pēc tam um, Montīkungs atbildēs Silviju un Mario Lūdzu pirmajam. Paldies, priekšsēdētāji. Filips pirmais. Profesor Monti, liels paldies par jūsu uzrunu, kurā ir ļoti daudz interesantu ideju. Es runāšu par investīcijām un integrāciju. Jautājums, vai tiešām var īstenot patiesu ekonomisku integrāciju, ja nepastāv finanšu feder, eh, eh, fiskālā federācija. Es nerunāju tā kā to dara Trišēkungs, runājot tikai par izdevumiem, es šeit domāju par ieņēmumiem. Jūs uh, par to runājāt nedaudz savā ziņojumā par uh, iekšējo tirgu, tā politiku un konkurenci. Es tā atklāti gribētu uzdot jautājumu. Bez uh, kopīgām vai vis, kopīgiem vai vismaz koordinētiem fiskāliem ieņēmumiem vai ir iespējams runāt par, par ekonomiski integrāciju bez uh, energoresursu aplikšanas ar nodokļiem un citiem kopīgiem nodokļiem un cīņu pret krāpniecību, vai tiešām var veiksmīgi nodrošināt uh, ekonomiskās un monetārās savienības īstenošanu. Tāpat, pēc manām domām, absolūti nepieciešami ir kopīgi lieli projekti, tādi kā enerģētikā, transportā, zinātnē, pētniecībā, ir nepieciešami šādi lieli projekti, kas varētu veicināt turpmāku integrāciju. Paldies! Silvija. Silvijai. Paldies priekšsēdētāji. Uh, pateicos profesoram par to, ka viņš pie mums ir ieradies. Es jums pateicos nevis par to, ko jūs teicāt par parlamentu un tā darbu, bet par to, ka jūs sapratāt mūsu darba būtību. Bieži vien cilvēki tā mūs izsmēja un kariķē mūsu centienus paplašināt uh, savas pilnvaras. Es eh, jūs pateicos par to, ka jūs saprotat, ka atklātība ir ļoti būtiska un ka parlaments var dot savu ieguldījumu šai lomā. Arī dalību valstu parlamentiem ir sava loma spēlējama, bet tīri empiriski šie paši dalību valstu parlamenti nav paši ievērojuši nepieciešamo disciplīnu. Tagad par eiro obligācijām. Kā pārliecināt, ar kādiem argumentiem pārliecināt tās valsts, kuras pieturas pie stingras disciplīnas. Jo ne jau tādēļ šīs eiro obligācijas tiks izdotas, lai, lai veicinātu bezatbildīgu uzvedību, bet drīzāk pretēji, lai uh, stiprinātu finanšu disciplīnu. Es atsaukšos uz kādu uh, publikāciju, kas tika izdot 1996. gadā, bet tā joprojām ir ļoti aktuāla un rosinoša. Un es uh, gribu arī uh, augstu novērtēt uh, to, kas ir rakstīts jūsu ziņojumā par kopējo e, ekonomisko pārvaldību. Uh, kā to Udo jau norādīja, mums ir dokumenti par uh, šā vienotā tirgus konsekvenci, tās pastiprināšanu, bet jautājums, ko mēs konkrēti varam darīt savā uh, ziņojumā Eh, varbūt, varbūt nevajag iet pārāk tālu salīdzinājumā ar komisijas ierosinājumu, bet tomēr ir jāvirzās uz priekšu. Uh, Lambert, uh, réponse... Lambert kungs, mana atbilde ir jā uz abiem jūsu uzdotiem jautājumiem, vai uz visiem jūsu uzdotiem jautājumiem. Es tāpat kā jūs uzskatu, ka nevar iedomāties uh, patiesu ekonomikas integrāciju bez kaut kādiem soļiem fiskālajā jomā un bez kopīgiem investīciju projektiem. Runājot par fiskāliem jautājumiem, mm, ne, tieši no šā viedokļa es domāju, ka varbūt nav nepieciešams uh, pievērsties pašu resursu jautājumam vai arī uh, vērtspapīru izdošanu kopējam Eiropas Savienības budžetam. Es neesmu pret šiem jautājumiem, bet es uzskatu, ka tas ir, tā, tas ir cits jautājums. Un es neuzskatu, ka vajadzētu veidot fiskālu federāciju, lai uh, varētu nodrošināt ekonomiskās un monetārās uh, savienības ilgtspējību. Šeit vienmēr ir runa arī par terminoloģiju, tātad vai runa par budžetu vai par ieņēmumiem. Jūs liekat lielāku uzsvaru uz budžetu. Mūsu priekšā jau ir mehānisms, kas ir saistīts ar budžetu, un es tāpat kā jūs uzskatu, ka zināma koordinācija fiskālajā jomā ir absolūti nepieciešama, lai iekšējais tirgus tiešām attaisnot savu nosaukumu. Un tāpat arī, lai mēs varētu virzīties uz priekšu fiskalitātes jomā, kā jūs to norādījāt. Tomēr daži jautājumi ir tabū. Un tā vienkārši tiek uzskatīts, ka tie ir tabū un ka, ka tiem tādiem ir jāpaliek. Un tas ir, tam ir negatīva ietekme. Fiskālajā jomā mēs uh, varam pavirzīties uz priekšu. 1997. gadā tika apstiprināta pirmā ļoti nelielā fiskālā pakete. Līdz šim tas likās neiespējami, bet tas tika izdarīts un mums jādodas vēl tālāk šajā virzienā. Bet par to es esmu rakstījis savā ziņojumā, un ko, kādu pirmo pasākumu es ieteicu savā ziņojumā, kas uh, uh tiek īste, tiktu īstenots tā soli pa solim, Šemeta, komisāra Šemetas vadītā uh, fiskālās politikas grupa atkal ir atdzīvināta. Mēs šādu grupu izmantojām iepriekš. Šajā grupā ietilps finanšu ministru personiskie pārstāvji, kam ir politiski izpratne par jautājumiem. Bet man teica, to taču nevar ierosināt tādu fiskālo grupu izveidot, ko vadītu komisārs bet šāda grupa jau ir sanākusi tagad uz savu otro sanāksmi, un tā darbojas uh, kā tāds uh, ideju ģenerators, un mums uh, tādēļ nevajag būt pilnīgiem pesimistiem. Tālāk par šiem kopējiem investīciju projektiem es arī pilnībā jums piekrītu. Mēs visi esam strādājuši pie, kā to varētu teikt, kopējā tiesiskā tirgus izveidošana, lai būtu vienoti likumi, noteikumi, to īstenošana, un tagad mums jāpanāk, lai arī tīri fiziski praksē būtu vienotais tirgus, jo pretējā gadījumā šis kopējais tirgus vienkārši nedarbojas. Un trūkst arī pilsoņu atbalsta tam, jo vienkārši nekas konkrēts taustāms nav, nav saskatāms. Tagad Gulārs kundzējas atbildi paldies, ka jūs novērtējāt to, ka es saprotu, kāda ir Eiropas parlamenta loma šais jautājumos. Es gribētu iet pat vēl nedaudz tālāk pēc manām domām. Jā, tas ir svarīgi, ka es esmu to sapratis, bet uh, tas vēl nav jūsu galamērķis. Kopumā mēs saprotam, ka šī. Uh, institūcija ir cēla, bet uh, arī aizstāvi kā korporatīvās intereses. Jums ir jādomā par to, vai mums likt lielāku uzsvaru uz disciplīnu, vai politisko atbildību, pilsoņu līdzdalību un tā tālāk. Arī šajā jomā parlamentam ir sava loma. Jautājums, vai mums uh, jāatsakās no disciplīnas, lai Eiropas Savienības pilsoņiem un parlamentam uh, būtu lielāka loma. Nē, jūs varat tieši runāt arī ar dalību valstu parlamentiem, lietot atbilstoši sarežģītus izteicienus, bet ir skaidrs, ka dalību valstīs parlamenti arī ir noteikuši zināmus ierobežojumus, bet arī jūs varat censties parādīt, un to arī es esmu centies darīt savā uzrunā, ka šeit situācija ir atšķirīga. Tālāk par eiro obligācijām man praktiski nav ko piebilstam, ko jūs jau teicāt. Tālāk par par manu nostāju 1998. gadā ir publiski pieejama, jo arī toreiz bija tādas, ka noplūdes, eh, informācijas noplūdes un mana vēstule, ko es nosūtīju komisijas priekšsēdētājam, bija nonākusi presē. Tālāk par eh, šie globālo raksturu un saistība ar vienoto tirgu. Tas mums būtu jāizpēta dziļāk, bet uh, par struktūru politikas nosacījumiem runājot, ja mēs uh, izdarām atsaucas ne tikai uz dalību valstīm un to, atsevišķo nostāju, bet ja mēs skatāmies ar Eiropas Savienības kopumā struktūrālo situāciju, tad es domāju, ka varētu mēs nodrošināt patiešu ekonomisko integrāciju, un es domāju, ka paskaidrojumā jūs varētu iekļaut argumentu, kas patika arī Trišē kungam, un viņš līdz ar to izdotos viņu pārliecināt, uh, ka uh, viens no nosacījumiem, kādēļ ir nepieciešama mo optimālā monetārā zona vai monetārā zona, kas ir dzīvotspējīga, uh, tātad viens no šiem pamatnosacījumiem ir uh, ekonomiskā integrācija. Thank you very much. Paldies. Es tikai. Uh kaut ko piebildīšu par 96. gada priekšlikumiem. Toreiz tika veidota eirozona. Protams, es varētu paziņot, ka mums ir jārunā par tādu plašāku aptvērumu un e, dažreiz, piemēram, e, kaut ko izlabot vai izskaust izmaksā dārgāk, un mums vajadzētu nopietni uztvert šādus priekšlikumus. Ja pieņemtie pasākumi nebūs pietiekami tālajoši, tad mums atkal būs jāveic labojumi, un tas prasīs vairāk naudas un vairāk laika. Diego, Astrīda un vēl viens runātājs ir pieteikušies. Tagad Diego lūdzu. Tu brigādu. Šeren. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies um, profesoram Mario Monti par uh, ļoti saistošo uzstāšanos. Protams, ir uh, daudz dažādu domāšanas virzienu, domāšanas skolu un uh, uz to atziņām balstoties mēs varēsim arī ļoti daudz diskutēt nākotnē. Man ir vairāki jautājumi. Mums noteikti ir jāpatur prātā tas, ka Eh, attīstība palēninās, eh, ir sagatavoti seši ziņojumi par ekonomisko pārvaldību. Bet pārstāv arī vairāk trūkumu. Pirmām kārtām runājot par integrāciju, par integrētu tirgu. Otrām kārtām investīcijas, iz, izdevumu investīciju jomā par pirmo runājot. Varbūt, ka es tagad e, būšu tā egoistiski noskaņots, bet es vēlējos pavaicāt, e, kāds ir jūsu redzējums, ko varētu darīt tirgus integrācijas labā, kādi konkrēti pasākumi ir jāīsteno. Otrs jautājums. Jūs kritizējāt uh, izdevumus un teicāt, ka nu, ir jānošķirt ka varbūt nevajadzētu konkrēti nošķirt starp valsts izdevumiem un privātiem izdevumiem, bet drīzāk starp investīcijām un uh, tekošajiem izdevumiem, no kuriem nevar atteikties. Cik uh, daudz investīcijas ir nepieciešams? Uh, es vēlēšu jums pavaicāt, cik daudz investīciju ir nepieciešams, vai arī šeit ir jāievieš konkrēta disciplīna var runāt eh, tieši balstoties uz Portugālē gūto pieredzi. Piemēram, Portugālē ir trīs eh, dažādas automaģistrāles eh, no Lisabonas uz Porto, kas praktiski atrodas paralēli cita, citai, līdz ar to viena varbūt tiek izmantot vairāk un divas pārējās um, uh, tām nav jāpanes tik milzīga transporta plūsma, bet, protams, katrs cilvēks labprātāk izmanto to automaģistrālu, kas atrodas tuvāk viņa mājvietai. Varbūt mums ir jāpadomā par tādu prātīgāku investīciju politiku, ko piekopi valstu parlamenti. Tālāk, eh, runājot par eh, valdību, spēlēmē lomu par parlamentiem, eh, runājot par budžeta pieņemšanu, budžeta plānošanu tika teikts, ka varbūt Eiropas parlaments varētu spēlēt vēl pārliecinošāku lomu, lai e, palīdzētu izvairīties no kļūmēm dalību valstu parlamentu darbībā. Varbūt, ka valdībām vajadzētu iz, ievērot vairāk disciplīnas, e, piedāvājot e, sākotnējās budžeta tāmes. Parlamentā uh, e, ir pārstāvēts vairākums, kas uh, e, atbalsta valdību. Varbūt, ka vajadzētu būt ciešākām saiknēm starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Paldies! Paldies! Es redzēju, ka jūs vēlties izteikties, Benhard, bet mums ir jārunā ļoti ātri. Tagad Astrīd lūdzu. Astrīda? Oui, c'est toujours rapide. Uh, yeah. Tā tad es to. Uh Vēlējos pateikties Montīkungam par viņa, kā parasti, ļoti skaidrajiem ierosinājumiem un paskaidrojumiem, it īpaši runājot par dažu paziņojumu katastrofālām sekām, kad uzstājas daži valdību vadītāji, bet šeit jārunā ne tikai par katastrofāliem paziņojumiem, bet arī par Komisijas priekšsēdētājs te, e, priekšsēdētāji teikto, kā es to dzirdēju šorīt Vācijas televīzijā, bet es gribētos atgriezties pie disciplīnas jautājumu. Vai jūs, Montī kungs, uzskatāt, ka tik sarežģītas e, procedūras un automātiskas procedūras tiešām pastiprinās budžeta de, e, disciplīnu dalību valstīs? Uh, vai arī šeit ir runa par pavisam kaut ko citu. Vai jūs uzskatāt, ka dalību valstis vienmēr saprot, ko nozīmē monetārā savienība? Un varbūt tā ir ilūzija, ka ticēt šādas disciplīnas pastāvēšanai, Kaut gan dalību valstis dažkārt īsti neapzinās, kāds risks un kādi izaicinājumi ir viņu priekšā. Eh, jūs teiktais par Eiropas semestri arī, protams, ir ļoti interesants, bet ja es redzu, ka manā valstī arodviedrības jau ceļ barikādes pret šo Eiropas semestri, tad es nezinu, kas vispār notiks, eh, ja Eiropas parlaments ar centīsies spēlēt savu lomu. Tālāk par eiro obligācijām. Jūs teicāt, ka eiro obligācijas, ja es jūs pareizi sapratu, būs veids, kā pārvaldīt parādus, bet nevis uh, instruments lielām investīcijām lielos Eiropas projektos. Vai jūs man varētu paskaidrot, kādēļ jūs nesaskatāt šeit investīciju instrumentu? Uh, lieliem transeiropas tīkliem un uh, citiem projektiem, piemēram. Tālāk par labāk integrētu vienoto tirgu, bet lai tāds uh, izveidotos, ir ne tikai nepieciešama fiskālā koordinācija un integrācija, bet arī Eh, minimālā normu koordinācija citās jomās, ja mēs vēlamies šādu tirgu tiešām veidot. Piemēram, pastāv joprojām dalībvalsts starpā eh, sociālais dempings. Vācijā ir tagad runa par minimālo algu 800 eiro apmērā, bet Luksemburgā 1800 eiro uh, ir minimālā alga pat nekvalificētiem darbiniekiem. Paldies! Uh, Andrēs. Andres, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze Montīkungs. Jūs eh, sagatavojāt eh, ziņojumu par iekšējo tirgu, un šodien jūs atkal atgādinājāt, cik būtisks ir saiknes starp ekonomisko pārvaldību un turpmāku vienotā tirgus pilnveidi. Eh, presē tiek rakstīts par to, ka komisija pārāk daudz uzmanības pievērš eiro stiprināšanai, bet pārāk maz dara iekšējā tirgus integrācijas labā. Nu, tas nav pilnīgi attaisnoti. Jāņem vērā, ka tas risks, kas draud eiro, ir jāuztver nopietni un, protams, eh, piemēram, sabiedrības uzmanība, kas tiek veltīta eh, iekšējiem tirgumam, varbūt nav tik eh, liela. Jūs runājāt arī par labāku. Uh, makroekonomisko noteikumu savīšanu ar uh, Vienotā tirgus integrācija, protams, ir dažādi komisāri, kas darbojas Eiropas komisijā, un Eiropas parlamentā ir atšķirīgas komitejas, kas ir atbildīgi katra par savu lauciņu. Kur jūs redzat šos iespējamos saskarsmes punktus, kur ir iespējama tāda starpdisciplināra pieeja, lai varētu sasniegt vairāk? Paldies! Werner, ja jūs izteiksieties lakoniski, došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, nu- es te īstenībā neredzu pārāk daudz deputātu, un zālē atrodas tikai trīs deputāti, kas pieredzēja jūs darbošanos iekšējā tirgus komisāra amatā no 94. līdz 99. gadam. Bet, eh, nu, varbūt tā tāda piezīme tikai. Tālāk runājot par Māstrihtas kritēriju, 60% robeža bija tas kompromis, par ko vienojās Eiropas Savienības dalība valstis, un eh, tas bija kritērijs, eh, par ko mēs pie, vienojāmies toreiz. Tālāk 30%, 3% e, net, no neto parādiem mums ir jāņem vērā, kādi ir izaugsmas rādītāji, un tika teikts, ka jauni parādi var tikt pieļauti tikai ņemot vērā video ekonomisko izaugsmi, un Māstrihtas kritērijos nav norādīts, e, ka ir pieļaujami jauni neto parādi. Tur ir rakstīts, nav nekādu jaunu parādu, maksimums 3% budžeta deficīts. E, jā, Vācija un Francija bija visdedzīgāk noskaņot šajā jomā, un jūs toreiz bijāt konkurences komisārs. Un komisija uh, iesūdzēja piesā Eiropadomi, uh, uzvarēja, un pēc tam 2005. gadā tika grozīts stabilitātes un izaugsmas pakts, tas tika vaināts. Man ir viens jautājums par eiro obligācijām, par to ir ļoti pamatīgi jādiskutē, un bez 125. pānta grozījumiem īstenībā tās nav iespējams ieviest. Uh, Tālāk jūsu piezīme par Vāciju Būmankungs un citi kolēģi zina, ka e, Vācijas konstitucionālā tiesa ir pieņēmusi konkrētu spriedumu, kas uzliek saistības Vācijas valdībai, un ja mēs darīsim kaut ko citu, tad mēs vienkārši pārkāpsim konstitucionālās tiesas spriedumu. Tāda ir juridiskā situācija Vācijā. Tālāk par Barozu vakardienas priekšlikumu. Vakardien bez jau kāda pamata pamatojumu viņš piedāvāja paplašināt šo um, palīdzības um, izplatnieku palīdzības uh, jumtu. Un vēl viņš teica, ka nākotnē ir jārunā tikai par stabilitātes un uh, izaugsmas pakta noteikumu ievērošanu. Un es domāju, ka tas nav iespējams, kas notika uh, Eh, pirmajos desmit gados kopš eiro ieviešanas. Mums varbūt nevajag tik daudz eh, pievērsties eiro kā valūtai, tādā atrautā veidā jāņem vērā viss, eh, kā tas ietekmē konkrēto tautsaimniecību. Jūs esat ne tikai komisijas darbinieks, jūs esat arī reāls zinātnieks. Es vēlējos patiešām dzirdēt, ko jūs par to domājat. Paldies! Jā, saka priekšsēdētāji, mums uh, ir visai maz laika palicis, ir jābūt pēc iespējas kodolīgākiem. Es saprotu, ka Montīkungam ir ļoti daudz vielas pārdomām. Tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka pats uh, saistošākais uh, rīta cēliens vēl mūs tikai sagaida un nevēlējos pārāk ievilkt laiku. Es uh, atvainojos parlamenta deputātiem par to, ka izteikšos pēc iespējas kodolīgāk. Fejo kungs, kādi ir īpašie tirgus integrācijas pasākumi? Protams, tas ir arī jūsu darba lauciņš, un es centīšos paust savus domas par to. Īstenībā specifiskie pasākumi eh, nav eh, šī jautājuma sāls, ir eh, vienotā tirgus akts, un ir jāsameklē. Ja, tāda saikne vai jābūvē tilts starp eh, tiem centieniem, kas tiek veikti pilnveidojot eh, vienoto tirgu un uh, izstrādājot finanšu pārvaldības pakotni. Atbildot Švābe kungam. Es īstenībā tagad varu pateikt ko tādu, ko es eh, piemirsu pateikt iepriekš, un varu arī atbildēt Gulāras kundzei. Tātad, kā radīt šo sasaisti starp pārvaldības pakotni un uh, vienoto tirgu? Es zinu, ka Švāba kungs ļoti aktīvi strādā pie eh, vienotā tirgus jautājumiem. Uh, Tātad eh, vai šādas saiknes saskarsnes veidošanu uh, nevarētu piedomāt Eiropadomi pavasara mēnešos, runājot par patiesu ekonomisko integrāciju Eiropā? Šeit atminēsimies citus dokumentus, kuros ir minēts, būtu ļoti labi, ja uh, vienotais tirgus beidzot tiktu pilnveidots valstu vadītājiem noteikti ir eh, jāatmina sava atbildība tad, kad viņi ierodas Briselē uz Eiropadomu. Tātad, ko viņi varētu darīt lietas labā, lai eh, šo pilnveidi patiešām noslēgtu ar panākumiem. Parlaments arī varētu kaut ko darīt eh, šajā virzienā. Protams, to mēs nevaram eh, definēt pilnībā tieši šobrīd. Tālāk par eh, investīcijām. Eh, Fejo kungs runāja par trim automaģistrālēm, kas ir burtiski atrodas cit citai paralēli un ved no vienas un tās pašas pilsētas. Portugālē, protams, ir jādomā par valsts investīcijām, par to saprātīgu pielietojumu. Uh, Un mēs visi saprotam, ka nacionālās uh, politiskās sistēmas ir veidotas tā, ka nodokļu maksātāji kontrolē, kas tiek darīts ar viņu naudu, tātad, kas ievākta nodokļos vai uh, ko valdība ir aizņēmusies. Un mums ir jāpadomā par šo izmaksu sniegto ieguvumu. Fejo kungs ir ļoti labi, ja būtu tāda ciešāka sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, un Eiropas parlaments varbūt eh, varētu palīdzēt nacionālajiem parlamentiem labāk apzināties, kā individuāli lēmumi ietekmēs uh, visas Eiropas politiku. Uh, Lulings kundze teica, ka uh, par to, kas būtu jādara, un viņas uzstāšanās, kā vienmēr, bija izcila un ļoti saturīga, kā, kā tas parasti arī ir bijis <laughs> iepriekš. Un uh, viņa runāja par uh, šīm sarežģītām procedūrām, vai ar tām pietiks, lai pastiprinātu disciplīnu, vai arī dalību valstīm ir jāuzlabo sava izpratne par šo sistēmu. Es domāju, ka abi šie uh, šie ceļi ir ejami. Es domāju, ka nedrīkstam mēs, protams, uh, ignorēt šīs disciplinārās uh, procedūras, ir tīpaši, ja mēs varētu atteikties no pārliecīgās pieklājības dalību valstu attiecībās. Un runājot par disciplīnu, es domāju, ka arī jūs, kundze, pati varētu dot savu ieguldījumu šai jomā, ja jūs varētu rosināt Luksemburgas premjerministru mainīt Junkera teorēmu. Viņš to izklāstīja runājot par finanšu disciplīnu, mēs ļoti labi zinām, kas ir jādara, bet sakiet mums lūdzu, kā to izdarīt un vēl uzvarēt vēlēšanās. Un visi to uztvēra kā politisku kvintesenci attiecībā uz struktūrālām reformām. Ir daži piemēri, kuri liecina, ka veiksmīga pareiz politika nav kā traucējusi uzvarēt vēlēšanās, bet vislabākais Junkera tēzes atspēkojums ir Junker kungs pats, jo viņš ir īstenojis virkni reformu Luksemburga. Jā, tā atkal tad būs Lūlingas teorija bet tomēr viņš kaut ko jau ir izdarījis, un tomēr Luksemburgas vēlētāji nav at, noraidījuši viņa veikumu un viņu izbalsojuši un par eiro obligācijām. Paldies, ka jūs arī pievērsāties šim jautājumam. Es teicu, ka es, es, es neteicu, ka es esmu pret to, ka eiro obligācijas kā ir finansējuma instruments investīcijām, bet tagad tas eiro obligācijas, par ko mēs runājam, parādu, valsts parādu sakarā ir pavisam kaut kas cits par uh, saiknes jau atbildēju Švāba kungam un pateicos Lankēn kungam par uh, atskatu pagātnē, retrospekciju. Es atceros, kā mēs diskutējām par valsts pasūtījumu uh, Švārcvaldē. Un jūs tagad arī ļoti uh, Labi, izskaidrojāt to, kādēļ Maastrichtā tika panākt vienošanās par 3% un 60%. Es neesmu lasījis eh, Barozo kungu jaunāko paziņojumu, tādēļ es nevaru to komentēt, bet daži izteikumi man, rosināja manu ziņkāri, un es ar šo dokumentu noteikti iepazīšos. Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusiju raundā. Paldies, turpin priekšādātāji. Nu jā, nu, šis ir eh, visilgākais laiks, ka jūs esat pavadījis šeit, un ar katru brīdi rodas ar vien jaunu diskusiju tematu, un tā. Es domāju, ka, nu, pēc neilga laika mēs jau atkal meklēsim kādu aizbildinājumu, lai jūs šur puzaicinātu, un, eh, protams, ka deputāts sazinās ar jums individuāli. Liels paldies vēlreiz jums, paldies, profesor Monti. Nu, tad līdz nākamajai reizei. Tagad pārējiem pie uzklausīšanas nākamās sadaļas, paneļa, diskusijas, un gribu lūgt runātājus nākt šeit augšā uz podiumu un ieņemt vietas. Nu, tāda pavisam, pavisam īsa pauzīte, kamēr mēs organizatoriski nonākam pie nākamās daļas. Uh. Right, um. <clears throat> Priekšādātā turpina. Gudātie kolēģi. Es atvainojos ekspertiem, ka esam nedaudz aizkavējušies. Nu, kā vienmēr, kā vienmēr laika mums vienmēr pietrūkst. Turpināsim bez jebkādiem tālākiem ievadiem. Tātad trīs desmit minūšu prezentācijas. Pirmā no tām eh, ir Paula de Groves prezentācija. Viņš ir starptautiskās ekonomikas profesors Laivenas universitātē. the mic micro, uh, is ça? Oui, ok. I would like to... Um... Paldies savā prezentācijā grib pievērties eiro obligācijām un galvenokārt to aspektiem ekonomiskās pārvaldības kontekstā. Nu, tātad tieši par eiro obligācijām arī runāšu. Kāpēc uzskatās par svarīgām? Kā jūs visi zinat, Eiropas zona, Eirozona piedzīvo būtisku krīzi. Un eh, tā visa rezultātā ir pieaugusi vienprātība, vienprātība par to, ka ir vajadzīga politiska vienotība, lai saglabātu eirozonu. Tajā pašā laikā tā viņš šķiet, ka Eiropā nav pārāk liels vēlmes um, iet šai virzienā, un vienīgā stratēģija paliek mazi tādi, mazi nevis drastiski soļi, bet mazi soļi ceļā uz politisku savienību. Un kopējā Mm, kopējā obligācija izlaišana būtu pirmais solis uz šādu spēcīgāku Eiropas Savienību, tās nomierinātu finanšu tirgus un veicinātu stabilitāti Eirozonā. Turklāt šāda veida kopīgs eirobligāciju izlaidums turklāt varētu tapt izmantots, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu Eirozonā. Un galvenais arguments, eh, kas ir par labu Eirobondam, ir politisks pēc savu raksturu Kā jau teicu, krīze Eirozonā patiešām ir pasliktinājusies, izvērsusies, tā kļūst par ļoti būtisku Eirozonas krīzi. Investori uzdod jautājumus par to, vai Eirozona, tādu kā mēs to šobrīd pazīstam, vispār spēs izdzīvot. Un šāda veida uzticības trūkums nāku, Eirozonas nākotnē var novest pie endemiskas stabilitātes trūkuma. Nu, un lūk, viena, viena slikta ziņas par vienu konkrētu valsti var radīt sliktu efektu uz citām valstīm vai uz sistēmu kopumā. Krīze vēl vairāk pasliktināja Eiropa padomas lēmums, ko tā pieņem oktobrī un decembrī. Uh, par to, ka akciju vērtspapīru turētājiem būs jāmaksā tajā gadījumā, ja nākotnē valdības pieprasīs finanšu palīdzību. Tas ir destabilizējis valstu obligāciju tirgus eirozonā, un rezultātā, protams, tas kļūst ļoti jūtīgs par dažādu veidu spekulatīviem uzbrukumiem. Nu, te ļaujiet man jums atgādināt šo mm, rēmšu mehānismu, kas ir ļoti svarīgs stabilitātei valstis, kas nostiprināja savus valūtas kursus, e, protams, tos bija nostiprinājuši, bet tāpat laikā iespēja devalvācija joprojām paspēja un pastāvēja. Un tāpēc e, notika šie uzbrukumi, no, nu, bija jāpalielina procentu riklis un tā tālāk. Tagad esam izdarījuši to pašu valstu obligāciju tirgos Eirozonā. Mēs grasamies paziņot, lūk, uh, valstis var pašas devalvēt savas obligācijas. Un tikko parāda šādas aizdomas, tā momentā viss centīsies šīs obligācijas pārdot, tā rezultātā pieaugs procentu likums un uh, vēl vairāk radīs stimulus šīm valdībām devalvēt obligācijas. Nu, nestabilāka sistēma vienkārši nav iespējama. Tā vietā, lai atrisinātu problēmu, Eiropas vadītāji ir vēl radījuši papildus problēmu un tā vēl tālāk padziļina krīze Eirozonā. Tātad no šī apburtā loka ir jāizkļūst, ir eh, jāatsakās no visām šīm idejām par to, ka eh, tiek uzliktas saistības obligāciju turētājiem. Ņemot vērā to, kāda ir šī situācija, es gribētu teikt, ka vienīgais, kā izkļūt no šī abortā loka, ir izveidot mehānismu, kur ietvaros dalībvalstis parādītu tirgumu, kādas ir to saistības attiecībā uz Eirozonu. Līdz šim ir bijuši ļoti daudz svinīgu deklarāciju, ar, tām, ar tiem nav, tam nepietiek. Tās tie ir tādi tukša runa faktiski. Ir vajadzīgs mehānisms, kas signalizētu tirgumu, eh, pārliecinātu tirgu, ka lūk, valdības patiešām um, atbalsta Eirozonu. Un Eiro obligācijas būtu šāds mehānisms, jo tās kopīgiem spēkiem šīs obligācijas izlaistu un uh, pārliecinātu tirgu, ka visas valsts kopā ir uh, atbildīgas par šīm obligācijām. Tas būtu ļoti redzams veids, kā paust saisnī, saistības un pārliecināt tirgu par to, ka dalība valstis nopietni izturas pret eiro nākotni. Tādā veidā tirgus eh, varētu tapt pārliecināts. Un tāpēc ir vajadzīgas šīs eiro obligācijas. Tas man šķiet galvenais iemesls politisks pēc savu raksturu. Nu, un, protams, tas ir pirmais solis ceļā uz politisku savienību. Uh, Ar to var sākt šo politisko savienību, var izveidojot lūk šo mehānismu, kas skaidri un gaiši paziņo, ka izkļūt no tā nav iespējams, un tas spiestu valdes doties uz priekšu, spērt tālākus konkrētus soļus uz politisku savienību. Un tas varētu nomierināt finanšu tirgus, jo rezultātā tiek uh, mazināta šīs pamatotās bailes, kas destabilizē tirgus šobrīd, un, protams, tas varētu veicināt stabilitāti Eirozonā. Ir vēl vir, ļoti daudz citu iemeslu, kāpēc vajadzētu, šos eiro, vajadzētu šīs eiro obligācijas. Mārijā Monti jau arī uztvēra šos svarīgos citus iemeslus, gan finanšu, gan ekonomiskos iemeslus, jo tas varētu būt kā tāds izaugsmas virzītājs spēks, ja to pareizi, ja šo ekonomiku pareizi un gudri izveido. Nu, es te detaļās tagad neiedzināšos jo man trūkstam laika, bet ļaujiet tagad man arī pievērties virknē iebildumu, kas tiek izteikti pret uh, eiro obligācijām. Ir pamatīgi pretestība virknē valstu. E, tam nepatīk šī doma, un šīs pretestība, protams, ir saprotama. Eiro obligāciju izstrādes elementā šie iebildumi būtu jāņem vērā. Un es gribētu pievērsties diviem šādiem iebildumiem, kas tika minēti. Viens no tiem ir šis morālā kaitējuma iebildums. E, kopēja eirobligācija izlaišana, zināmā mērā, no, paredz tādu kā apdrošināšanu līdzdalības valstīm, un valstis, protams, ir kolektīvā veidā atbildīgas par kopējo parādu. Uh, Rezultātā valstis paļaujas uz šo apdrošināšanu un varbūt tādā gadījumā rada pārāk lielus parādus. Tāda pastāv šī iespēja, tas, protams, rada pretestību valstīs, kas ievēro finansiālo disciplīnu un kas baidās par to, ka citas valsts varētu šo parādu vēl padziļināt. Tātad šis morālā kaitējuma risks ir jāņem vērā. Un tas ir jāatrisina tajā brīdī, kad tiek veidots šis eiro obligācijas kā instruments. Tas ir viens no iebildumiem. Otrs iebildums ir saistīts ar to, ka šīs AA reitinga valstis, nu, Vācija, Holanda, tad 3A valstis, baidās, ka tām būs jāmaksā vairāk, tāpēc, ka tās pievienojas šādam te klubiņam, kur ir zemāka reitinga valstis, un tad, ja tās vēlas obligācijas izlaist kopā ar šīm zemāka reitinga valstīm, tad tādā gadā e, procentu likums, protams, būs augstāks nekā tad, ja šī valsts ar augsto reitingu izlaistu pats savas obligācijas. Nu, tas ir vēl viens iebildums, kas arī ir diezgan būtisks. Un noslēgumā gribēju teikt, kā tad, kā tad atrisināt šo, šos jautājumus, veidojot, izstrādājot kopējās obligācijas. Nu, es domāju, te varētu izmantot divas kombinētas idejas kas jau ir parādījušās. Viena ir šīs zilās un sarkanās obligācijas, ko izstrādāja Brögovs savā teorijā. Uh, Un tas, zināmā mērā, ierobežo līdzdalību, nu, vai kādai valstī ir zilās vai sarkanās obligācijas, tās viss ir kopīgi izsotas, bet tomēr atkarībā no valsts parāda līmeņa. Un otrs ir, uh, un tad taču šis ierobežojums 60% apmērā no IKP, un tad šīs jaunās eh, sarkanās būtu ar augstākām procentu likmēm un tam līdzīgi. Tātad doma ir laba, un tā, zināmā mērā, spēja atrisināt šo morālā kaitējumu jautājumu jo tiek noteikti šī atšķirība starp, eh, starp eh, lielām aizņēmumu izdevumiem un vidējiem aizņēmumu izdevumiem. Tātad valstīm, kam ir pārliecīgs parāda līmenis, eh, tiem būtu šis augstākais, un, bet vidējais aizņēmuma līmenis pilnīgi noteikti paliktu zemāks. Un šīm valstīm līdz ar to būtu vieglāk it kā izkļūt no uh, problēmām, jo tās varētu aizņemties tomēr par šo vidējo aizņēmumu uh, aizņēmumu likmi. Un, zinām, mērā tā tāda kā mācība šīm valstīm. Lūk, nedariet tā citādi aizņēmumu izdevumu, izdevumu būs ļoti augsti, izmaksas augstas. Un otrs priekšlikums, ko izstrādā kopā ar savu e, kolēģi Mēsena kungu, piemērot atšķirīgas diferencētas procentu likmes, nu, teiksim, 3A valstīm, tas būtu mazāks, un, un tātad šo zilo Eh, obligācija ietvaros, tas būtu tāds interesants risinājums. 3A valstis varētu būt pārliecinātas, ka tās nemaksā vairāk nekā tās maksātu tajā gadījumā, ja tās izlaist obligācijas pašas atsevišķi. Otrs iebildums līdz ar to pret eiro obligācijām arī taptu, būtu atrisinās. Nu, tas īsumā ir tas, kā es redzu šo situāciju. Un noslēgumā, es domāju, tas arī ir ļoti svarīgi, minēto iemeslu dēļ, politisku iemeslu dēļ, ir vajadzīgs šis mehānisms, galvenokārt politisku iemeslu dēļ, kas tirgu un pateiktu, jā, lūk, visas šīs valstis ir ļoti nopietnas savos uh, centienos saglabāt eiro zonu tā pašreizējā struktūrā. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāji! Tālāk pārliesim pie nākamā runātāja Paulo Manase, viņš ir makroekonomikas un starptautiskās ekonomikas politikas profesors Boloņas universitātē. Thank you very much for the invitation and Paldies par ielūgumu. Read, uh, my, my speech, because I... Es uh, arī saīsināšu savu, es runāšu savu runu tā, lai to, ko man nekas nepazūst, īsti neimprovizēšu. Prezentācija būs īsi ievadu vārdi. Tad aprakstīšu vidēji un ilgāk, vidēji termiņa reformas, kas, manuprāt, ir nepieciešams, un pēc tam pievērsīšos um, komentāriem par trim papildus aspektiem, respektīvi priekšlikumi par stabilitātes un izaugsmas pakta reformām, makro uzraudzības sadaļu un eiro obligācijām. Tātad ievads sākumā. Un cerams, ka jūs saņemsiet arī šo rumu. Kā jūs zinat, Eiropas parāda krīze nekur eh, ar jauno gadu nepazudīs. Gluži otrādi necenais pieaugums procentu likmēs attiecībā uz valstu parādiem Eiropas, eh, jūtīgajās Eiropas valstīs joprojām pastāv, un tas brīdina, ka krīze, nu, pamazām izpleš no Grieķijas un Īrijas uz Portugālu, pēc tam iespējams Spāniju, Beļģiju un arī Itāliju. Iemesls ir pavisam vienkāršs investori saprot, ka Eiropas Savienībai trūkst eh, adekvātu institūciju gan krīzes prevencijai, profilaksei, eh, gan krīzes atrisināšanai. Un tāpēc pastāv uzdevums eh, reformēt eh, pašreizējās institūcijas. Tas ir plašs eh, uzdevums un iespējams, ka jau trūkst laika priekš tā. Savukārt dalību valstu valdības reaģē uz nacionālām politiskiem ierobežojumiem vairāk nekā uz šo nepieciešamību pēc kopējā labuma. Un tāpat laikā viņu pieņemtiem lēmumiem ir atbalsts visā Eiropas Savienībā. Uh, pašreizajā pieredze darbā ar valūtām, bankām, korporatīvajiem un suverēnajiem parādiem pēdējos 40 gadus liecina, ka krīze ir kaut kas ļoti dīvains. Sākotnēji tā uzsāks lēnām, lēnītiņam un pēkšņi tā brūk jums virsū, rada paniku un uh, tālāku haosu. ir virkne svarīgu pasākumu, kas jau ir īstenoti un kas ir izziņoti, uh, Nu, piemēram, tika izveidot šis pastāvīgais Eiropas stabilitātes mehānisms laikam pēc 2013. gada. Tur iekļauts arī kolektīvās rīcības klauzulas attiecībā uz jauniem eh, obligāciju emisijām, tiek runāts arī par eh, saistībām veidu finan, dot finansiālu atbalstu Eiropas finanšu stabilitātes instrumentam līdz 2013. gadam, eh, tāpat tiek runāts par stabilitātes izaugsmas pakta stiprināšanu. Tad ir arī šis nesenais priekšlikums par banku atgūšanos un e, tāpat arī priekšlikums par regulējumu stiprināšanu un uzraudzību stiprināšanu finanšu sektorā. Diemžēl visi šie pasākumi šķiet nav spējuši mazināt bažas par īstermiņa e, e, fondu spiedienu. Un iespējams tas tāpēc, ka šiem pasākumiem līdz nāca no notikuma un attīstība, eh, kas bija pretētiem, un eh, tie bija tādi kā ielāpi kopējā mm, attīstībā. Kas tad būtu jādara? Es domāju, ka ņemot vērā, cik plaši ir uzdevums mūsu priekšā, vajadzētu noteikti arī zināmu secību, kā veikt institucionālās reformas. Vajadzētu izmantot novatoriskas pieejas, ir tīpaši tajos gadījumos, kad iepriekšējie politikas sistēmas nav funkcionējušas. Nu tad pievērsīsimies vispirms eh, tam, kas ir ārkārtīgi steidzami, tātad īstermiņa pasākumi, kas būtu jāīsteno turpmākajās nedēļās burtiski un mēnešos. Nu, es domāju, pats galvenais, pats svarīgākais ir izvērst uh, kreditēšanas kapacitāti uh, Eiropas finanšu stabilitātes uh, ietvaros. Uh, Nu, tas gan nebūs pietiekums eh, veids, kā apturēt spekulācijas, bet tepat laikā tas nodrošinās laiku papildus vidēja termiņa institucionālām reformām. Kā jūs zinat, tad Eiropas valstīm šobrīd ir apmēram 2,85 triljoni parādu, kas, eh, kuru termiņš pienāk 2011. līdz 2013. gadam, Portugāla, Itālija, Īrija, Grieķija un Spānija. Kopā obligācijās eh, tur 502 miljārdus 2011. gadā vien. Pašreizējais kredītēšanas kapacitāte eh, būtu jāpaceļ līdz 1,7 līdz 2 triljoniem, lai nosektu kumulatīvo potenciālo, potenciālās prasības no īrijas, Grieķijas, Portugāles, Spānijas un Beļģijas un Itālijas laikā no 2011. līdz 2013. gadam. To iespējams panākt virknē veidu. Nu, piemēram, ECB varētu pagarināt aizdevumus EFSF, vai cits iespējas būtu tāds, ka EFSF eh, iepirktu valstu obligācijas un nevis ECB to darītu, tiktu izmantot EFSF eh, resursi tiešā veidā, lai rekapitalizētu bankas. Uh, bet faktiski ir tāds, ka ir vajadzīgs galvenai, galvenokārt liels iepirkšanas spēks, lai um, apdrošinātos pret šiem spekulatīvajiem uzbrukumiem. Un otrs, šie aizdevumi no FSF, kā jau tika minēts, šiem aizdevumiem jābūt masīviem, tiem jā, tie jāizdod ar zināmiem nosacījumiem un par subsidētām procentu likmēm jo gaugulā šīs kļūtēšanas mērķis ir atvieglot ilgspējības problēmas. Un uh, krīzes gadījumos pilnīgi noteikti tas jāņem vērā. Vēl viena lieta ir tāda, ka valsts, kas sastopas ar maksātnespēju, uh, ir atšķirīgas no tām valstīm, kas sastopas ar īstermiņa likviditātes problēmām. Tas ir divas valstu grupas, tās, kas eh, sastopas ar maksātspēju, nespēja vienas pašas pārstruktūrēt parādus. Tam vajadzētu vien pārstruktūrēt šos parādus pēc iespējas ātrāk. Un to var darīt, piemēram, eh, nu, tā kā to dara Pakistāna, eh, Ukraina un Urugvaja 90. gados. Šī iepriekšējā pieredze valstu parādu saistību neizpildē ierosina, ka šīm valstīm izdevumi parasti ir īstermiņa un ierobežoti. Mans uzskats ir tāds, ka skaidra un gais, gais, gaiša, gaišs nodalījums no nu, to maksāt nespējīgām valstīm no, no tām, kām vienkārši ir likvidētas problēmas, ir ļoti svarīgs, lai šī problēma neizvērstos no vienas par otru. Un tas pats attiecas uz banku parādu atrisināšanu un rekapitalizēšanu. Tā ir uh, trešā svarīgākā lieta jau esmu izsmēlis savu uzstāšanās laiku, cik, cik neveiksmīgi. Labi. Centīšos saizināt savu uzrunu, kas attiec uz vidē termiņu reformām. Pāris, um, pāris komentāri par stabilitātes un izaugsmas paktu, jeb SGP. SGP ir problemātisks tajā, ka korekcijām jābūt proporcionālām eh, parādu novirzes apmēram no IKP rādītāja, nu, šie 60%. Tas var būt problemātiski. Tāpēc, ka tā rezultātā augstu parādu valstīm šī korekcija nav ticama. Nu, piemēram, Itālija, Beļģija, Spānija varētu koriģēt uh, savus eh, rādītājus saskaņā ar šiem noteikumiem, bet tādā gadījumā pārpalikums šai primārajā bilancē būtu jāpalielina par 4-5% no IKP uz 20, 20 gadus no vietas, un tas nav ticami. Un tad, ja šiem noteikumiem savukārt neseko, tad var, protams, tikt piemērotas sankcijas un tā tālāk. Un tad tas arī te lielākā daļā valstu gad notiktu. Otrām kārtām, kas Eiropā nav vajadzīgs, nav vajadzīgi koordinēt fiskāli ierobežojumi. Ne tik vien tāpēc, ka daudzās valstīs krīze vēl nebūtu nav noslēgusies, bet arī tāpēc, ka ir ļoti svarīgs nelīdzsvarotība, līdzsvar trūkums starp dažādām valstīm. Nu, tad nozīmē, ka vienādi nosacījumi vienu valstu ierobežot vairāk, citu mazāk. Ir izstrādāt arī virkne priekšlikumu, dzirdēt virkne priekšlikumu. Um, Un viens no tiem, ir saistīts ar darbu arī, ko es veicu, ir, piemēram, ieviest nevis šādus kopējus noteikumus, bet mehānismu, kas būtu līdzīgs tam, kas jau tiek izmantots daudzās valstīs attiecībā uz uh, vadītāju apliecību, braukšanas apliecību. Tātad, ja pu punkti, jūs uzkrājat punktus, un tad jūs varat pazaudēt šo apliecību. Šāda veida noteikumi ļautu valstīm nodrošināt zinām stabilizēšanas politiku un vienlaicīgi paredzētu arī fiskālu disciplīnu. Nu, tagad ļaujiet man pāriet pie apsvērumiem, un tas būs arī mans noslēgums, par Eiropas parādu aģentūru un eiro obligācijām. Tātad šo priekšlikumu. Piekrītu, tieši tā kā profesors Monti un Bols de Grau jau teica, uh, ir ļoti daudz interesantu punktu, kas jāņem vērā, nopietni jāuztver. Un tomēr ir arī pāris iebildumi, jā, arī man ir pāris iebildumi īpaši par laiku, kas laika grafika, kas paredzēts šo eiro obligāciju ieviešanai, izlaišanai. No ekonomiskā skatu punkta raugoties, jebkurai obligācijai tirgus vērtība būs tikai tad, ja tirgus paredz, ka nākotnē būs kaut kāds pārpalikums, kas būs pietiekami augsts, lai šo parādu apmaksātu. Ja mēs ieviesīsim šo kopējo obligāciju, tad kura valdība tad radīs pietiekami papildus līdzekļu pārpalikumu, līdzekļu pārpalikumu, lai nodrošinātu peļņu šādām obligācijām. Tas ir svarīgs jautājums, jo varam uzdot taču jautājumu, kāpēc tad, lūk, nevarētu tā būt Vācija vai Nīderlanda, kāpēc tad viņi gribētu būt tie, kas radīs papildus pārpalikumu, kas nodrošinās peļņu šīm kopējām obligācijām. Zināmā mērā tas tās kā aizņēmums no pārējām valstīm, tad, piemēram, no vidusjūras valstu puses. Un līdz ar to pirmais punkts ir tāds, ja vien nav daudz ciešāku fiskālo politiku integrēšana, un ja, nu, protams, šajās deficīta valstīs, tātad, ja ir šis fiskālās suverenitātes zudums, tad jāsaka, šī iespēja, acīm redzot, nedarbotos. Eh, ko gribu pateikt, ka, lai politiski šim priekšlikumam būtu vērtība, ir vajadzīga daudz spēcīgāka integrācija fiskālajās politikās starp visām valstīm, īpaši deficītu valstīm. Otrs eh, nu, sarežģītais punkts ir laika jautājums. Atcerieties, ka te tiek runāts par to, ka varētu būt šie vecie, jeb senioru un junioru parādi, jeb sarkanās un zilās obligācijas. Ir divi veidi, kā to regulēt. Nu, pirmām kārtām šis priekšlikums tiek ierosināts kā tāds pārsteigums, bet nu, tas vairs nav iespējams. Otrs. Otrs veids, kā šo priekšlikumu likt priekšā, ir vispirms atrisināt parādi jautājumu, tātad visās valstīs kas ir Eiropā un kas šobrīd sastopas ar maksātnespēju, un tad pāriet uh, pie šī priekšlikuma, tātad sāk no nulles. Bet tas, kā šis priekšlikums šobrīd tiek izklāstīts, ir tāds, ka, lūk, tiek noteikts kaut kāds nākotnes datums, 2013. gads, kad šis priekšlikums stāsies spēkā, tāpēc zināmā mērā katrs investors zina, ka jau šodien zina, ka uh, būs kapitāla zaudējumi nākotnē, ja viņi iepirks Portugāles obligācijas šodien. Un tas ir nepareizi. Jo risks pilnīgi noteikti ir tāds, ka šobrīd neviens nevēlēsies investēt obligācijās. Un gaidīs šo 2013. gadu, kad šie parādi būs tā sauktie juniori, jeb sarkanās obligācijas. Jā, es saprotu, ka man ir jānoslēdz savu uzrunu. Paldies par to. Paldies punkti. Uh, Mēs jau esam izsūtījuši šo tekstu arī rakstiskā veidā, un uh, kolēģi varēs iepazīties arī ar tām atziņām, kuras jums, diemžēl, nācās izlaist savā uzrunā. Tagad uzstāsies Gustavs uh, Horns, kas vada ekonomikas institūtu Vācijā. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā es vēlējos pastāstīt, kāda ir valūtas vienības filozofija, galvenā būtība. Mēs runājam par kopīgām inflācijas rādītājiem, inflācijas, eh, kopīgi inflācijas līmeni. To ECB ir pietiekami labi definējusi un ir noteikts, eh, ka uh, drīkst uh, sasniegt līmeni ne augstāk par 2%. Un tas ir mērķis, kas ir jāievēro jebkurai valstī, piekopjot savu ekonomisko politiku, un ir jāapņems šādu rādītāju ievērot. Mums jā, jāsaprot ka valstis šīs saistības nav ievērojušas, un valsts var sadalīt divās kategorijās, divās grupās. Viena valstu grupa, kuras inflācijas rādītāji pastāvīgi bija augstāki nekā noteiktie. Un tad ir mazāka valstu grupa, kurā ietilpst viena liela valsts, kur uh, ievērot inflācijas rādītāji bija zemāki par noteiktajiem. Tas viss izklausās ļoti saus un tehniski, bet uh, šo. Uh, saistību neievērošanas sekas ir smagas. Ja valstis pārsniedz noteiktos inflācijas rādītājus, tas zaudē savu konkurētspēju Eirozonā. Protams, tas rada milzīgus tekošā konta struktūrālos deficītus. Valstis savu ārējo parādu turpina paaugstināt. Šis ārvalstu parāds obligāti nenozīmē valsts parādu. Tas varētu būt gan valsts parāds, bet tajā ir iekļauts arī privātais parāds. Vēl otra valstu grupa uzkrāja aktīvus, pierādot to, ka var sasniegt budžeta pārpalikums. Bet tekošās bilants, tekošā konta uh, pārpalikums nav tik liels, kā tas varētu būt. Un, protams, valstis šo pārpalikumu izmantoja, lai varētu radīt ekonomisko izaugsmi, bet uh, tā nav tāda sistēma, kas var darboties ilgi, tā nav būt ilgtspējīga. Jūs nevarat visu laiku būt parādos vai ņemt aizdevumus. Jums kaut kādā brīdī pienāk uh, samaksas diena, jums savu parādu ir jāsāk dzēst. Mēs esam to ļoti labi, par to esam pārliecinājušies pēdējo mēnešu laikā. Tas attiecas arī uz tām valstīm, kurām ir pārpalikumi, jo, protams, ir arī izdevumi, kas ir jānoraksta, un šīs valsts īstenībā zaudē tieši to summu, kuru šķietami bija uzkrājuši. Tas attiecas uz Vāciju. Šeit ir uh, uh, radušies augstu parādu, un tas nozīmē, uh, ka mums ir jāizveido pārvaldības struktūras. Tieši par to runājam šodien. Un ir jāizveido tādas struktūras, kas ļaus izskaust problēmas ilgā laika termiņā. Tādēļ patiešām esmu gandarīts iepazīties ar ieteikumiem un priekšlikumiem proti e, par e, attiecīgu procedūru īstenošanu, kas varētu palīdzēt valstīm atveseļot e, šīs caurās bilances. Mēs eh, runājam par struktūrāliem pārpalikumiem, un, protams, budžeta pārpalikumiem ir vairāk izskaidrojumu, un deficīti rodas vairāk tehniski iemeslu dēļ un citu iemeslu dēļ. Mums tas viss ir jāvēro ilgā laika posmā un uzmanīgi jāanalizē, un pēc tam iepazīstoties ar pieļautajām kļūmēm, izpētot visu šīs parādības, mēs varam izveidot mehānismus, lai pret to cīnītos. Ja ir, eh, piemēram, pārpalikumi, kas tomēr neakumulē peļņu, mums ir jāsaprot, kādēļ tas tā ir noticis, un tas varēs ļaut attīstīt pēc iespējas veiksmīgākus risinājumus. Mums ir arī eh, jāsaprot, kādēļ ir radušies valsts parādi un kādēļ ir radušies privātie parādi. Protams, galvenokārt mēs runājam par valsts parādiem, un Grieķijas situācijā tieši tā tas arī ir noticis. Mums ir jāanalizē tas, kas notiek tirgos, tas, kas notiek valstu budžetos, bet neaizmirsīsim arī privātos uh, deficīts, privātos parādus, jo šie burbuļi smagi skāra tieši arī privātos sektoru. Protams, tekošā konta deficīti ir jāizskauž. Nu, pastīsimies uz to, kas norisinās Spānijā un Īrijā. Abas valstis e, piedzīvo struktūrāls parādus un pret tiem ir jācīnās Eiropas līmenī. Ir nepieciešama institūcija, kas pret šīm problēmām var cīnīties pietiekami efektīvi, tādēļ es esmu uh, eh, allaž atbalstījis grozījumus līgumos, kas atļaut izveidot šādu institūciju. Nu, jūs varat to savu kā jūs vēlaties. Es varu, piemēram, te runāt par Eiropas eh, monetāro fondu vai kaut ko līdzīgu Eiropas valūtas fondu. Ir jāpa, jāizveido aģentūra, kas varētu analizēt tēkošā konta deficīta iemeslus un piedāvāt risinājumus, kā tos izskaust. Protams, ir jāizveido arī tehniskās struktūras, tehniskie mehānismi, kas līguma pārkāpēju valstīm uh, varētu palīdzēt izskaut parādus pēc iespējas efektīvāk. Tad, kad eh, valstis sastapās ar parādiem, bija aktīvas debates vai lūgt palīdzību SVF vai nē. ECB bija pret to, bet mums ir jālūdz SVF palīdzību, ka tas ir nepieciešams tikai viena iemesla dēļ. Tehniskās struktūras Eiropas Savienībā nebija pietiekamas, lai pietiekami labi cīnītos pret tekošā konta deficītu. Ja jūs varat tikai piezvanīt pa telefonu, sazināties ar Vašingtonu, lai iz izvairītos no šādām problēmām, tad tas ir jādara, jo e- Eiropas problēmas vienā brīdī pāraug e, startautiskās globālās, globālās problēmās. Protams, no, tehniskā, no politiskā viedokļa raugoties, tas nav nekas um, slavinošs. Jums ir jābūt spējīgiem pašiem atrisināt savus iekšējās problēmas. Tieši tādēļ ir jāizveido aģentūra, kas radītu šo tehnisko struktūru kopumu, kas varētu palīdzēt risināt problēmas, kas uh, tagad ir radušās Eiropā un kas varētu rasties arī nākotnē. Protams, kā mēs to visu finansēsim, tas ir jautājums, uz kuru steidzam jāmeklē atbildes. Protams, atminēsimies eiro obligācijas. Eiro obligācijas varētu būt viens no mehānismiem, kā to paveikt. Mums ir jāņem vērā arī cēloņa sakarības un tas, kā cīnīties pret eh, tekošā konta deficītu. Protams, mēs neimite, neemitēsim eiro obligācijas eh, milzu daudzumos, te bija noteikti griezti, piemēram, 60% apmērā no IKP, nu tas varētu būt tāds atspērienu punkts, uz kur balstīties. Uh, varētu eh, izdot arī papildus eiro obligācijas, eh, lai valstis varētu ātrāk sekt savus parādus un, protams, jāpadomā par papildus līdzekļu piesaistīšanu par augstākām izmaksām. Valūtas eh, savienība ir jāplūko kā ekonomiska vienība, kā ekonomisks veselums. Protams, eh, šī pilnveida vēl nav noslēgusies. Ir izveidota kopīga monetārā politika, bet fiskālās politikas ir atšķirīgas. Un ņemot vērā šo fragmentizāciju, nevarēja veikt visas tās apņemšanās, kas ir jāievēro valūtas vienībā. Ir jāizveido institūcija, kas raudzīsies uz kļūmēm, kas uh, liks valstīm pildīt doto vārdu un ļaus palīdzēt cīnīties pret eh, dažādiem pieļautajiem trūkumiem. Es jums varu pateikt, ka visi šie mehānismi ir uh, jāpalaiž noteiktā laikā. Es neesmu, protams, ļoti eiforiski noskaņots. Es saprotu, ka šīs nedēļas laikā tas nenotiks. Ir jāpadomā arī par ārkārtas pasākumiem. Šis uh, finanšu stabilitātes mehānisms, ko vēlāk aizstātu Eiropas um, valūtas fonds, uh, protams, neradīsies vienas dienas laikā, bet ir jāpadomā par tiem uh, pasākumiem, ko varam izvērst nekavējoties, piemēram, samazināt procentu likums valstīm, kam bija uh, jālūdz palīdzība, uh, kam bija jālūdz palīdzība no. Uh, šī stabilitātes mehānisma vai bija jāizmanto SVF līdzekļi. Ja no tā var izvairīties, ņemot vērā to, ka valstīm bieži vien ir jāmaksā ļoti augsts procentu likums, ņemot šāds aizdevums, ir jāpadomā arī par to, kādi būtu kāda būtu finansējuma likme, ja palīdzību sniegtu finanšu stabilitātes mehānisms. Mums pirmām kārtām ir jānodzēš šis ugunsgrēks, kas tagad ir izcēlies uh, tirgos, lai varētu radīt mierīgāku situāciju kopumā. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad uh, sekos jautājumu kārta. Lūdzu, kolēģi, kas vēlas izteikties, uh, tagad varētu to signalizēt. Man Žāns Pols, Udo un Filips vēlas izteikties. Vai vēl kādu es esmu piemirsusi? Ja jūs tagad nepacelsiet roku, roku un nepateiksiet, ka vēlties runāt, tad es pēc tam nevarēšu jums dot vārdu Žans Pols. Jū. Paldies priekšsādātājs kundzei, paldies mūsu oratoriem. Un es vispirms sākšu ar tādiem varbūt nesvarīgiem komentāriem, kas liecina par to, ka, kas uh, saistīti ar uh, tirgus varbūt nepārzināšanu. Uh, runājot par tirgiem, jāsaka, tiem nekad nepietiek, tie ir nepiesātināti, viņi vēlas risku un pārdot citiem, un pēc tam savukārt šo risku garantēt. Vēl viens komentārs. Mēs šeit runājam par eiro obligācijām, bet es gribētu zināt konkrētu definē, definīciju, jo katrs, kurš runā par eiro obligācijām, tās uh, izprot citādi. No vienas puses tā ir eh, tiek pasniegta kā klasiska obligācija emisija, no otras puses par, eh, kā pārdalīt parādus. Tālāk par tirgiem. Šeit ir tāda tīra šizofrēniska pieeja. Uh, tā, tie tagad vēlas garantēt uh, tos uh, aizdevumus, kas ir pārniecīgi izsniegti jau, jau īrijai. Un uh, dalībvalstīm nevajadzētu pakļauties šādam pārliecīgam sprie, spiedumā, spiedienam un uh, sagra, saglabāt politisko uh, veselo saprātu. Un, uh, Uh, jākonstatē tāpat, ka neviena valsts nevar viegli aizņemties līdzekļus, izņemot dažas valstis, kas, uh, kas ir maksāt spējīgas, bet kopā mēs it kā varēsim nopietnā veidā aizņemties. Jautājums, kurš tad atmaksās šos parādus? Uh, ja ir tādi pastāvīgi parādi, kā to liecina banku prakse, tad kādam gal galā ir jāatmaksā šīs obligācijas, kas ir emitētas. Es domāju, ka mums neizdosies izvairīties no taupības politikas, jo galvenā problēma ir parādi, kas kādreiz tomēr ir jāatmaksā. Okay, I'll, I'll gather all the Tagad uh, apkopošu visus jautājumus, uh, jo savādāk mums te varētu pienākt laika krīze. Udo, tagad lūdzu. Degr paldies. Degrovis kungs te runāja par to, cik nopietna ir situācija, minēja tādus trauksmes signālus, un tālākie runātāji iepazīstināja mūs ar konkrētiem priekšlikumiem, kā pieņemot politiskos lēmumus attiecībā arī uz ekonomisko pārvaldību ir jārēģē Eiropas Savienībā, lai varētu šo nopietno situāciju pietiekam nopietni arī e, izskaust. Uh, iepazīstoties ar dokumentiem, stabilitātes un izaugsmas pakts, reformu, vispārējais mēs īstenībā vēl esam gaismas gadus attālināt no tā, lai piedāvātu pietiekami holistisku, visaptverošu risinājumu. Un mēs joprojām te e, cīnāmies ar vakardienas idejām, ar to, kā mums ir jāspēcina mūsu instrumenti, ar ko tie ir jāpaudzē, lai tie būtu pietiekami spēcīgi, lai mēs varētu ar tiem rokā cīnīties pret šīs dienas izaicinājumiem bet mums ir arī jāveic pamatīga šo disbalansu analīze, jādomā par jaunu pieeju, izveidojot politisko regulējumu. Nu, tas eh, te neatrodas mūsu priekšā. Uh, Veicot ikdienišķo likumdošanas darbu, mums ir jāapzinās, kam ir jānotiek, ko Eiropas parlaments var darīt savu rīcību robežās, savas, eh, savu iespēju robežās, lai piespiestu padomi un dalību valstis iestāties jaunā pārvaldības struktūrā, lai izvairītos no vēl lielākas skādes nekā tā ir līdz šim. Un es vēlējos tā tad dzirdēt, ko mums cienījamie runātāji var piedāvāt šajā kontekstā, un jebkurš priekšlikums tiks augstu vērtēts. Paldies! Paldies! Pērvanš lūdzu! Merci d'abord. Paldies! Vispirms vēlējos atjaunu, atvainoties Degraus kungam, kuru uzstāšanos gan nedzirdēju, bet man pastāstīja, ka jūs runājat par eiro obligācijām. Un man ir tādi divi visaptveroši jautājumi, tātad visiem runātājiem. Es gribētu zināt, kā jūs saskatāt uh, fiskalitātes nozīme ekonomiskās pārvaldības stiprināšanā. Protams, šis jautājums ir grūti risināms, jo šeit nepieciešama vienbalsīga piekrišana, bet uh, to nedrīkst ignorēt runājot par ekonomisko savienību un jautājums, kā to iestrādāt uh, piedāvātajā reformu pakotnē. Otrs jautājums šis, šajā mm, for, dokumentu kopumā par ekonomisko pārvaldību ir runa par uh, piesardzīgu vai saprātīgu fiskālo politiku. Es īsti nesaprotu, ko tas nozīmē. Mūsu sociālo nodarbinātības uh, lietu komiteja ierosināja to nomainīt ar efektīvu fiskālo politiku. Tātad es gribētu zināt, kā jūs skaidrojat šo piesardzīgo vai eh, saprātīgo finans, fiskālo politiku? Eh, jūs eh, jau ļoti labi zināt, tāpat kā es to zinu, ka mums ir nepieciešams veidot bāzi, kura nodrošina saprātīgu izaugsmi un parādu samazināšanu Jūs eh, tagad nedaudz esat eh, pārņēmuši Hisinga kunga eh, viedokli runājot par fundamentālām reformām, bet runājot par eiro obligācijām, šeit ir jāatbild uz vienu jautājumu, nekavējoties runājot par Eiropas parādu tirgus veidošanu. Uh, Un uh, ir arī tāds instruments, kas ir potenciāli ļoti spēcīgs, ja mēs gribam runāt par ekonomisko pārvaldību. Tātad proti runa ir par aizdevumu procentiem, lai nodrošinātu valsts parādu uh, sekšanu. Un nos noslēgumā jūs runājat par to, ka komis, tas, ka komisija uzsāktu pārkāpumu procedūru beid, balstoties uz šādām nostādnēm, ir maz ticams. Tātad, ja mēs īstenojam tikai kvantitatīvu, nevis arī kvalitatīvu pieju, kā tas, uh, to ir iecerējis darīt komisija, tad uh, tas nekādā veidā neuzlabos Eiropas ekonomisko pārvaldību, neradot izaugsmi un jaunas darba vietas. Tātad es uh, nedomāju, ka jūs gribētu atteikties no visiem šiem uh, eh, kontrols mehānismiem, bet jautājums, kā organizēt efektīvu ekonomisko pārvaldību, jo nav tādi nekādi konkrēti uh, kvalitatīvi kritēriji izvirzīti, runa tikai par kvantitatīviem kritērijiem. Paldies, tā ir tagad jautājumu puse, kas jau ir izskanējusi, tad es varbūt tagad došu vārdu mūsu ekspertiem, un katram es aicinu nepārsniegt četras minūtes sniedzot atbildes uz jautājumiem. Lūdzu, vispirms profesors Degrove. De vispirms es vēlētos atbildēt uz Gozēs kunga ļoti svarīgo uzdoto jautājumu, kas atmaksās šos parādus. Ilgtspējīgi parādi nav jāatmaksā. Ja parādi ir ilgtspējīgi, tad tie nav jāatmaksā, jo tos var uzturēt un pastāvīgi refinansēt līdz bezgalībai. Jautājums tagad ir par parādu ilgtspējīgu. Ja šis parāds nav ilgtspējīgs, tad rodas problēmas. Vēl viens elements. Protams, viss ir atkarīgs no procentu likmes. Šobrīd īrijas valdība ir jāmaksā 9%. Ar 9% likmi jebkurs parāds kļūst neilgtspējīgs. Arī vācu parāds tas ar tādu procentu likmi nebūtu ilgtspējīgs, bet šo procentu likmi nosaka tirgi. Un uh, iemesli nevienmēr ir racionāli, bet gan um, drīzāk saistīti bieži vien ar paniku, un uh, līdz ar to būtu nepieciešams darīt kaut ko citu, veikt pasākumus, kas palīdzētu samazināt īru pa valsts parāda procentu likmi. Es uh, savā uzrunā arī uzsvēru to, ka lielā mērā parādu ilgtspējība ir atkarīga no interešu, tas ir atvainojos no procentu likmes, bet tirgus ir tik viegli ietekmējams, tas tik viegli pakļaujas panikai, un uh, tā visa rezultātā jebkurš parāds uh, gal galā kļūst neilgtspējīgs. Tādēļ ir nepieciešama kolektīva pasākuma. Es ierosinu arī atbalstīt šo ideju par um, tā saucamo Eiropas valūtas fondu, lai nodrošinātu valstīm saprātīgas procentu likmes, lai varētu uh, īstenot pasākums parādu samazināšanai un to uh, Eh, pārvēršanai par ilgtspējīgiem parādiem. Tāpat eh, gribētu norādīt Bulmaina kungam, kurš aicināja mūs nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Es gribu teikt, ka mēs jau to darām. Eiro obligācijas ir konkrēts priekšlikums, protams, tikai viens no daudzajiem konkrētajiem priekšlikumiem, kas ir nepieciešami, lai mēs virzītos uz priekšu, bet, protams, tas nav vienīgais priekšlikums. Uh, Es domāju, ka mums būtu drīzāk jādomā par institucionālām pārmaiņām, kas mūs tuvinātu politiskai savienībai. Protams, jau no paša sākuma, kad tika veidota eirozona, tika izteiktas prognozes, ka bez politiskās savienības eirozona nespēs izdzīvot. To jau ekonomisti visi arī zina. Eirozona tika izveidota politisku apsvērumu dēļ. Tas sākotnēji bija politisks projekts, un uh, šī lielā kļūda ir bijusi tāda, ka netika spērti soļi uz politisko savienību. Tagad mēs to darām, bet šie soļi būs mazi un pakāpeniski. Tātad viens solis būtu eiro obligāciju izveidošana, tālāk šis Eiropas valūtas fonds un pēc tam vēl vesels pasākumu kopums, kas nodrošinātu, lai uh, valstis pārāk neatkāptos no izvirzītajiem kritērijiem. Es piekrītu profesoram Manasem, ka šie, rā, šī rādītāju ideja nekad uh, nedarbosies. Uh, Arī stabilitātes un izaugsmes pakts balstījās tikai uz uh, numeroloģiju, uz dažādiem skaitļiem, un tas arī nedarbojās. Modernā demokrātijā ir grūti iedomāties, ka politiķi paklausies kaut kādiem skaitļiem un pie tiem pieturēsies un pēc tam tiks noteiktas sankcijas, tā ir politiska fikcija un nekad tā nekļūst par realitāti. Politika nenodarbojas ar skaitļiem, bet gan uh, ir vērsta uz lēmumu pieņemšanu. Un jautājums, galvenais jautājums ir, kā nodrošināt uh, valstu konverģenci un lai tās neizvēlētos atšķirīgus, pilnīgi pretējus ceļus, kā to esam jau piedzīvojuši. Tagad vārds profesoram Manasam. Paldies par jūsu uzdotiem jautājumiem. Atbildēšu tikai uz dažiem, ne uz visiem uzdotiem jautājumiem. Vienu uzdeva Bereisas kundze par to, ko nozīmē šī piesardzīgā fiskālā politika un kā to definēt, ko ar to saprot. Parasti tas ir diezgan vienkāršs jēdziens. Tas ir proti, ka jābūt ir līdzsvarotām budžetām visā uzņēmēja darbības eh, ciklā, kā ir eh, visā biznesa ciklā kopumā. Budžets ir līdzsvaros, pat ja dažādos cikla posmos ir zināmas novirzes plus vai mīnus. Tas uh, nav nekas tāds uh, neprātīgs. Uh, bet, kā norādīja Pauls de Grauskungs, eh, ir eh, tas, kā nodrošināt parādu ilgtspējību. Un tas šeit sasaucas ar eiro obligāciju ideju. Es savā uzrunā gribēju norādīt, ka šādas obligācijas vērtību nosaka uh, uzkrājumi, kas ir paredzēti to finansēšanai. Ja tiek radītas eiro obligācijas, tad jautājums, kur būs šie uzkrājumi, kas tiks, no kurienes nāk šie uzkrājumi, kas tiks izmantot obligāciju atmaksai. Tā kā e, nav tāda īsta Eiropas budžeta, tad e, nav saprotams, no kurien šie līdzekļi tiks rasti. Un vienīgais, ko komisija var pateikt, ir tāda, ka valstis, valdības, kurām būs uzkrājumi, tad arī atmaksā šīs obligācijas. Bet tas no nu, politiskā viedokļa ir nedzīvot spējīgs apgalvojums. Tātad vienīgi tad, ja fiskālā integrācija tiek pavirzīta ievērojami uz priekšu un ja valdība abas nodod savu suverenitāti Eiropas Savienības institūcijām, tad eh, šī ideja varētu kļūt reāla. Es esmu nedaudz skeptiski noskaņots pret to, ka eiro obligācijas pašas par sevi radīs ievērojamas pārmaiņas Eiropas Savienības pārvaldībā tāpat kā vienotā valūta nav nodrošinājusi uh, nacionālo fiskālo politiku konverģenci, tad mēs arī nevaram cerēt uz to eirobligāciju jomā. Ir grūti cerēt, ka ar tādiem monetāriem pasākumiem mēs automātiski panāksim reālu konverģenci. Tas nav noticis vienotās valūtas gadījumā, un tas pats nenotiks arī eirobligāciju gadījumā. Tālāk par uzraudzības rādītājiem. Es um, domāju, ka nav jau jautājums par to, vai mums ir akli jāuzticas dažādiem cipariem un skaitļiem vai nē. Neviens jau to nopietni tā arī nedomā. Bet eh, jautājums ir tāds, kādi kriteriji tiek ierosināti kā galvenie rādītāji vairāki no tiem, kā tekošais kons, konkurēt spēja, ražu, darba ražīguma pieaugums, tos valstu valdības nespēja kontrolēt. Protams, kā var sodīt valdības par kaut ko tādu, ko tās e, vismaz īstermiņā nespēja ietekmēt. Protams, ir svarīgi veikt struktūru reformas vai darba tirgus reformas, un tad mēs varam domāt par ilgtermiņu ietekmi, un par to mēs runājām arī ar Mario Monti. Protams, ir tādi struktūrāli pārveidojumi, kas ir nepieciešami, bet tad atkal varbūt nevajag ikdienas uh, darbību tā ar šādiem rādītājiem uh, izmērīt. Un uh, galvenā problēma ir tāda, ka šie, šie rādītāji, kas tiek ierosināti, absolūti uh, neietilpst uh, vismaz īstermiņā valdības uh, ietekmes sfērā. Un Horna kungs tagad atbild uh, par, vispirms sākšu ar atbildi Gozes kungam. Tirgiem, tirgi ir nepiesātināmi, tie vienmēr vēlas ar vienu vairāk kaut ko iegūt. Ja tirgu ir jūtama nedrošība, neviens nezin, kas īsti notiks, un pat ja institūcijas ir apdraudētas, tad tirgu rodas panika. Un viņi cenšas naudu no turien, no šādas uh, nedrošas vietas izņemt. Vai arī uh, pretējā gadījumā, ja ir uh, uh arī pārspīlēm otrā pusē liela ieguldījuma nekustamā īpašumā dažās valstīs un tā tālāk. Kas būtu nepieciešams? tirgiem būtu nepieciešams tādi uzticami kritēriji, ka, teiksim, ja mēs ejam vienā virzienā, tad mēs sasniedzam robežu šajā vietā, virzoties otrā pusē, robeža ir tur. Un līdz ar to ir nepieciešama tāda Eiropas līmeņa pārvaldības stratēģija, un galvenā problēma ir tāda, ka šādas uh, uzticamas eh, ilgtspējīgas eh, pārvaldības struktūras nav. Īrijas, Portugāles parādi nav ilgtspējīgi, un varbūt jūsu valsts būs nākamā, kas saskarsies ar šādu situāciju, jo ja nebūs šādas uzticamas uh, pārvaldības sistēmas, tad parādu krīzes radīsies atkal un atkal tad ir absolūti nepieciešams ir izveidot pēc iespējas ātrāk šādu uzticamu struktūru. Ja šī struktūra tiešām būs uzticama, tad tirgu panika vairs neradīsies. Uh, profesors de Grove pareiz teica, runājot par uh, tādu situāciju, kā šobrīd piedzīvo Grieķija procentu likmju jomā un um, izaugsmes prognožu jomā. Ar, ar šādiem rādītājiem arī Vācijas parāds nebūtu ilgtspējīgs. Parlaments tun. Ko es varu atbildēt Bulman kungam, ko parlaments var darīt lietas labā? Būtu jau uh, ļoti labi, ja tie priekšlikumi, kas izskan no ministru padomes un komisijas puses, tiktu papildināti. Un arī mums, ekspertiem, ir konkrēti priekšlikumi, un to visu var saudzēt tādā vienotā veselumā un eh, ja priekšlikumi tiktu saskaņoti un papildināti, tad jau eh, mums ir jācīnās pret šiem ekonomiskajiem disbalansiem un ir jāparūpējas par to, kā izkļūt no šīs krīzes, bet eh, īstē, iespējams, eh, ja mēs izkļūsimies šīs, pie mums durvīm jau klaujas nākamā tekošā konta deficīta krīze. Līdz ar to ir nu, jāizvairās arī no uh, iespējamām grūtībām nākotnēm. Ir jāsaprot, ka šī institūcija uh, Eh, kas ir jāizveido, tai ir jābūt Eiropas institūcijai, nevis Nacionāla institūcijai, jo tad eh, varētu sastapties ar interešu konfliktu. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments spēlējama loma ir ļoti nopietna un spēcīga. Šī Eiropas pārvaldības struktūra, tās eh, veidošana ir jāvirz uz priekšu, un tas jādara tieši raugoties caur tādu Eiropas, nevis nacionālu prizmu, jo dalībvalsts varbūt bieži vien rīkojas tādu īslaicīgu pamudinājumu vadītas. Tieši Tieši tādēļ ir jāmeklē kopīga Eiropas atbilde. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāja Filips Silvi un tad Diego Lūdzu. Uh, Atvainojos arī par to, ka nebija klātsēdes sākumā. Man bija īsumā jāskaidro situācija Beļģijā, kāda tā pašreiz ir. Tagad divi pavisam tieši jautājumu profesoram Manasem, vai jūs varētu mums sīkāk pastāstīt par šo punktu sistēmu, ko jūs ierosināt ieviest. Mēs gribētu šo ideju sīkāk izprast. Profesor Horn, kad jūs runājat par institūciju, kas mums ir nepieciešama, lai uzraudzītu valsts un privātos parādus, vai jūs nedomājat, ka pietiktu ar šo Eiropas uh, banku uzraudzības iestādi. Varbūt arī ar to pietiktu, kas sekotu šo burbuļu attīstībai saistībā ar parādiem. Un tad varbūt tā būtu ļoti veiksmīga darba dalīšanas iespēja. Un vēl beidzot, jūs, um, mums šorīt bija runa par um, nodokļu politiku, uh, ar ko mēs runājam ar Montī kungu. Es gribu jautāt, vai jūs piekrītat, ka jāatsakās no šī tabu Eiropas līmenī par uh, zināmu nodokļu koordināciju Eiropā vai vismaz Eirozonā, lai uh, šī uh, integrācija tiešām notiktu, vai tas būtu nepieciešams. Silvija, paldies visiem trim runātājiem. Man ir uh, Degrovas kungam viens precīzs jautājums. Es gribu uzzināt, kā šajā zilo un sarkano obligāciju sistēmā var aprēķināt un modulēt uh, procentu likmes, kas uh, šīs likmes noteiks, vai tas, šīs likmes tiks pārskatītas uh, ar atpakaļējošu datumu un tā tālāk. Un profesāri Mānās kungs, jūsu uh, runā, jūsu priekšlikumos man tomēr ir uh, kaut kas tāds, kas man rada iebildumus. Tas, ka mēs it kā ekonomiskās monetārās savienības ietvaros esam pilnībā suverēni un ka, mēs, ka mums būtu jāpieņem kaut kādu lēmumu, kas ir pretrunā nacionālai suverenitātei. Es domāju, ka šī ideja ir uh, nepareiza, ka patiesībā uh, ir pavisam pretēja situācija. Mēs esam tādā situācijā, kur ir dalīta suverenitāte. Iepriekš Francijā mēs izlēmām par, par franka kursu un Vācijas centrālā banka noteica markas franka apmaiņas kursu un, protams, ja ir nacionālajie parlamenti, kas ir suverēni, suverēni un kam ir jāatsakās daļēji no savas suverenitātes un ka uh, šos lēmumus tagad pieņem vai vismaz ratificē dalību valstu parlamentos, tad mums tagad ir tāda dalīta suverenitāte. Jautājums, kurā virzienā mums iet un cik tālu iet, kā to teica Pervāns un Filips, un varbūt mums ir jādomā par kaut kādu kopīgu nodokļu politiku, bet jāsaka, tagad notiek tāda uh, morāla krāpšana, ka mēs varam uh, gūt visas priekšrocības no vienotās valūtas bez jebkādiem uh, upuriem tai pašā laikā. Diegu. Šārlu. Es uh, solīju, ka run, Šarona solīja, ka runāšu īsi, un man patiesībā ir tikai viens jautājums visiem mūsu trim ekspertiem. Esmu ļoti pateicīgs mūsu ekspertiem par viņu teikto. Es vēlētos konkrēti pievērsties šādam jautājumam. Ko jūs domājat par to, ka ir tāds nosacījums, ka līdz 20. gadam ir jāsamazina parāds. Mans jautājums, par to runāja manās kungs, man jautājums, vai jūs piekrītat šādam nosacījumam, vai jūs uzskatāt, ka varbūt tam vajadzētu būt elastīgākam, piemēram, ka. Uh, e, jāsamazina ir parādi nevis katru gadu, bet vidēji ik pēc trim gadiem, vai vēl ir kāds cits uh, elastīgāks risinājums, un ja tāds ir, tad kāds konkrēti. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es atkal pieturēšos pie tās pašas runātāju secības un katram piešķiršu piecas minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Vārds vispirms Degraus kungam. Vispirms atbildēšu Lamberts kungam par nodokļiem. Vai mums ir nepieciešama lielāka koordinācija nodokļu jomā? Es domāju, patiesībā pat vēl vairāk nekā koordinācija. Nav šaubas par to, ka Eirozona ilgtermiņā spēs izdzīvot tikai tad, ja būs arī uh, budžeta savienība, ka tiks nodots daļēji, daļu suverenitātes arī nodokļu jomā uz kādu augstāku līmeni. Ekonomists šeit runā par 20, 30 gadiem, lai eirozona spētu izdzīvot arī nākotnē. Mēs tagad cenšamies virzīties šajā virzienā, bet izrādās, ka tas ir ļoti grūti izdarāms un mums ir jāspēr mazi soļi virzoties uz priekšu. Es domāju, ka mums ir jāizvirs tālākajoši mērķi, jo tagad visi plāni jau ir mums uz galda, mums priekšā, un to, par to runāja arī citi runātāji bet šie plāni, ko mēs redzam, ir tik ierobežoti, tiem trūkst vēriena. Mums patiesībā būtu jāiet daudz, daudz tālāk, lai novērstu turpmākās krīzes uh, rašanos Eirozonā. Un uh, vismaz man uh, par to nav nekādu šaubu. Es arī vēlētos tagad atbildēt uh, franciski par šo procentu likmju aprēķināšanas metodi. Protams, ir dažādas metodas iespējams, bet kas man bija prātā, proti, ka šī likme, kas attiecināma uz uh, eiro obligācijām, ir vienota likme, bet būtu tāds pārdales mehānisms, Uh, šajās tā saucamajās zilajās, uh, jeb senioru obligācijās, kas zināmā veidā būtu saistīta ar to likmi, kas pastāv dalību valstu tirgos, kamēr tādi vēl pastāv. Bet, kad tādu vairs nebūtu šo tirgu, tad arī šī pārdevus problēma pazustu. Un uh, katrā nacionālā segmenta likme būtu tāds uh, rādītājs, un tas palīdzētu samazināt izmaksas, jo šobrīd īrija maksā 9%, Grē, Grieķija 12%. Un uh, nevarētu iedomāties, ka šajā zilajā sistēmā Grieķija un Irija arī maksātu attiecīgi 12 un 9 procentus, un mums būtu jāpanāk sava veida procentu likmju pārdale, kas nevarētu būt pārāk intensīva, bet kas tomēr ļautu nodrošināt to, ka uh, mēs uh, atbrīvojamies no tādas sistēmas, ka valstīm ar 3A vērtējumu rodas iespējas, ka tām ir pārāk daudz jāmaksā. Un tādēļ tas, tas arī tā bija man iedvesma domājot par šādu risinājumu. Jā, un vēl bija viens uh, jautājums, Jāko uzdeva Fejokungs, par to, ka uh, samazināt šo parādu par vienu divdesmito daļu gadā vai kādu elastīgāku pieeju. Es uzskatu, ka ir nepieciešams elastīgāks pieejas. Man nav ticamības, nav ticības tādiem automātiskiem skaitļiem. Jā, mēs nevaram dzīvot balstoties uz formulām, mums ir jābūt elastīgiem savās pieejās. Tomēr es Izmantojot šo iespēju uzstāties, gribētu uzsvērt, ka Eirozonā šobrīd vērojam tāda kā apsēstība ar budžeta jautājumiem. It kā mūsu šīs dienas problēmas būtu pirmkārt saistītas ar uh, pārmērīgiem uh, deficītiem un uh, nesaprātīgu budžeta politiku pagātnē. Tā tas nav. Krīze ir saistīta ar pārliecīgu privāto parādu uzkrājumu pagātnē, izņēmums ir Grieķijas gadījums. Bet tagad tas uzsvars, kas tiek likts uz stabilitātes un izaugsmas pakta stiprināšanu, ir pilnīgi nepamatots. Mums tas nav nepieciešams ta, tas jau nav patiesībā nemaz viss saistīts ar stabilitātes un izaugsmas paktu, tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Un tāpat mēs arī uzspiežam pārāk lielu staupības pasākums, kas noved pie negatīva abortā loka un patiesībā neatrisina nekādas budžeta problēmas, bet tikai situācija vēl pasliktina. Vārds manas kungam. Iesākumā gribēju teikt ka piekrītu pēdējiem komentāriem par to, ka krīze cēlusies no tām modeļu valstīm, kur bijuši lūk šie pārpalikumi. Un pēc tam savukārt eh, atkašanas rezultātā uzkrājušies parādi. No otras puses ir taisnība, ka Eiropas valstīs, kas ir attīstījušās pirms krīzes ja pastāv būtiska problēma ne tikai ar pašreizējo eh, izaugsmu stabilitātes faktu, kas tur nefunkcionē, bet arī ar šo izaugsmu, kas ir 8% no IKP, kā atgriezties pie ilgspējīgākas situācijas. Es domāju, abi šie jautājumi ir saistīti. Pirmais jautājums. Tu uzdev Lambērkungs par šo punktu sistēmu, ko pieminēja. Man tie ir tāds neliels dokuments, ko es sagatavoju jau 2007. gadā. Tas nav tāds institucionalizēts dokuments, bet tur izklāstīt šī ideja. Tā ir šāda. Vajadzētu izveidot tādu sistēmu, kur tiek nodrošināta gan fiskālā disciplīna, tātad budžets, kas ir līdzsvarots, cik lietvaros un tāpat laikā, lai to sanāktu, arī stabilizācija netiek aizmirsta. Un nu, kā tad panākt šo elastīgāko sistēmu? Nu, viena doma būtu ņemt kādu valstu konkrētā laikā aprēķināt, kas būtu vēlams budžeta pārpalikuma ziņā, lai padarītu situāciju ilgspīgu, un tad tas būtu kā salīdzinošais rādītājs korekcijai, kas nepieciešama. Un tad ap šo korekciju izveidošo punktu sistēmu, teiksim, ja valsts dara vairāk, ja korekcija ir par diviem procentu punktiem, tad, eh, tad eh, tā dabūt kredītpunktus, jo, te, ja tā, jo tai mazāk vēl jāsasniedz. Un kopumā tādā gadījumā tika nodrošināta šī stabilitāte, bet arī tepat laikā elastība. Un tad labajos laikos, lūk, šī korekcija var būt jau lielāka, sliktajos tā var būt mazāka, bet kopumā mēģis tie sasniegt. Nu, mēģis tāds, ka sistēma ir elastīga, pārliecinotos, ka pastāv kaut kāda vidēja konverģence šai politikā. Nu, tāda bija šī doma. Tālāk. Gulāras kundzes pie, pie, piezīme. Pie Es domāju, ka es esmu ar jums viensprāts. Mums nav nekādas domstarpības šeit par to, ko nozīmē suverenitāte, kā notiek šis dalījums starp nacionālo un Eiropas pārvaldību. Man šeit nav īpaši tad konkrēti viedokļi. Bet Nu, jautājums par to, kur tad tiek nolikt šis apakšējais līmenis, šis pamats, vai šis apakšējais, eh, nu, pamat līmenis tad ir koordinātāks Eiropas līmenī. Tālāk. Piezīmes, ko izteica Fejokungs par šo 20% samazinājumu, par šo noteikumu, kas iekļauts Eiropas komisijas priekšlikumā. Uh, Nu jā, man arī jāsaka kritika. Un uh, trīs punktos. Pirmām kārtām tā kā lielākā daļa valstu ar ļoti retiem izņēmumiem šobrīd ir pārsniegusi 60% līmeni, un dažās ir pat vairāk 80% no IKP, tad šāda noteikuma īstenošana pieprasītu koordinētu darbības samazināšanu visās valstīs. Un ja visas valstis samazinās darbību vienlaicīgi, tad fiskālais uh, eh, multiplikators būs daudz augstāks. Un līdz ar to ietekme šāda veida noteikuma īstenošanas rezultātā uz ekonomiku varētu būt ļoti spēcīga un negatīva. Un otrs iemesls, otrs iebildums ir tāds, ka, lūk, ir jau tāpat mums viena valūta tagad visiem, uh, protams, par to ir plašas debats, bet pilnīgi noteikti mēs taču nevēlamies vienlaicīgi piemērot vienu noteikumu pilnīgi visiem. Jo starp valstīm jau nav līdzsvara, ir ļoti liels disbalans. Dažās ir ļoti augsta tekošā konta deficits, citur ir tekošā konta pārpalikums. Un, nu, ja Vācija, sakojot šim noteikumam, arī samazinās ekonomikas apmērus, tad jāsaka arī pārējām valstīm būs daudz grūtāk pielāgoties. Un ir vajadzīga šelastība lai šīs pārpalikuma valsts varētu tādas plašākas politikas īstenot nekā deficītu piedzīvojošās valsts. Jūs taču man piekritīsiet, vai ne? Un tālāk par šo ticamību. Tie skaitļi, ar ko šobrīd sastopamies IKP rādītājos, augstu parāda valstīm šis 3% līmenis nozīmē milzīgas ierobežojušas darbības. Es te veicu nelielus tādus aprēķinus tie parādās jums izdalītajā dokumentā, un tas nozīmē, ka turpmākos 20-30 gadus uh, Itālijai procentu likmē vajadzētu būt 5% vai kaut kā tā, un tas pilnīgi nav reāli. Un tas nav ilgspējīgi nu, ne tikai pašreizē, bet arī kurai nākotnes ekonomiskai pārvaldībai. Nu, tātad šīs ticamības trūkums ir arī ļoti svarīgs uh, punkts, un tas iet pretrunā šo principu. Paldies. Paldies, saka priekšsādātāja. Profesor Horn, lūdzu, jums vārds. Lambēr kungs vaicāja par uh, darba sadalījumu šajos pārliecīgajos līdzsvar trūkumos un ko varētu darīt Eiropas monetārais fonds. Nu, reizēm tas var rīkoties, bet ir arī cita veida struktūras, ko varētu paredzēt, piemēram, varētu pienākumu sadalīt, nu, starp dažādām, ja viena institūcija varētu nodarboties ar uzraudzību, identificējot problēmas un tam līdzīgi, un, un otra darbotos tikai krīzes brīdī, tātad ķertos pie lietas. Nu, tas, manuprāt, būtu tāds saprātīgs pienākumu sadalījuma variants. Un tad pēdējais jautājums. Uh, pirms pie pārējiem pārējiem pēdējais, kas tika uzdots jautājums, tātad komisijas priekšlikums par parādu samazināšanu. Pēc visa tā, mē, par ko esam runājuši, eh, tā ir tīra mehāniska rakstura problēma. Respektīvi, elastība ir nepieciešama, jo ja mēs to darīsim visu šādā mehāniskā veidā, būs, kā jau tika teikts, koordināta fiskāla darbības samazināšanās visā Eirozonā pēc pavēles un, kā esam redzējuši, 2009. gada krīzes rezultātā, tad, kad visas dalībvalsts izveido stimulu pakotnes, tad saskaņā ar mūsu aprēķiniem pozitīvie fiskālie multiplikātori parādījās salīdzinājumā ar situāciju, nekā, ja šīs valsts to būtu darījušas katra atsevišķi. Un tu pasimetriski notiks arī tajā brīdī, ja visas darbības samazinās, visas valsts darbības samazinās. Šie multiplikātāli būs daudz lielāki nekā, ja valstis to dara katra atsevišķi, katra savā laikā. Tāpēc elastība nepieciešama. Un gal galā pašreizējai situācijai ir vajadzīga šī elastīgā pieeja tādas valsts kā Grieķija, Spānija un Īrija. Portugāli, kas es, kam ir būtiski deficīti jau šobrīd, tām jābūt, eh, nu, tām jāpiemēro šie restriktīvie pasākumi, bet citām valstīm, kurām šāda problēma nav, gluži otrādi, tām ir šī ekonomika vairāk taisni jāizvērš, lai kompensētu Eiropas līmenī par šo darbības samazināšanu, šiem fiskālajiem ierobežojumiem, kas izriet no deficīta valstīm. Jo izaugsme kopīgi eirozēnai šobrīd nebūtu nav tik uh, spīdoša, kā varētu grib vēlēties. Nu, piemēram, salīdzinot ar ASV kaut vai. Viņi ļoti daudz sūdzējušies par šo pašreizējo situāciju, bet viņi arī kaut ko dara. Bez, uh, ja neņemam vērā Vāciju, tad 0,6% izaugsmu šogad. Tas ir uh, maz. Un tas ļoti labi atspoguļo situāciju. Šādā veidā mēs nevarēsim atgūties un nonākt pie iepriekšējiem ražošanas līmeņiem, ja būs tik neliels pieaugums. Un mēs šobrīd nevaram atļauties koordinātu fiskālu ierobežojumu darbības mazināšanos. Tātad tām valstīm, kurām ir pārpalikums, tām jāizvērš sitkoms, jo to nevar veikt valstis, kurām savukārt ir budžeta deficīts. Tātad gluži otrādi vajadzētu izteikt pretēju piedāvājumu. Ne katrai valstī vajadzēja rīkoties vienādi, bet atsevišķām valstīm tas ir jādara, bet citām savukārt e, tas, tam būtu jābūt liektam. Paldies! Tad tika uzdots jautājums par neatkarību valūtas savienībā. Protams, ir jāpieņem lēmumi. Un agrāk vai vēlāk mēs pie šī lēmuma pieņemšanas nonāksim. Tātad, cik neatkarīgi mēs varam būt teorētiski un praktiski, ir e, jābūt arī konkrētiem noteikumiem, kas ir jāievēro suverēnajām valstīm, ja tās vēlas e, saglabāt savu vietu valūtas savienībā. Un, e, deficīts nedrīkst būt augst, inflācija nedrīkst būt augstāk par 2%. Un uh, jāizvairās no nopietnām, nopietna tekošā konta deficīta. Protams, uh, jārunā arī par politisko savienību un, zināmā mērā, valsts atsakās no savas suverenitātes, radot šādus eiropeiskās pārdales mehānismus. Vācijā mēs to saucam par pārneses savienību. Un tas varētu arī radīt uh, eh, zināmu līdzsvaru trūkumu. Protams, ņemot vērā politisko sistēmu, ko tādu mēs nevarēsim radīt nākamo 2-3 gadu laikā, bet laika gaitā mēs sapratīsim, ka ir nepieciešams vismaz koordinācijas minimums. Ir eh, nodokļu dēmpings, algu dēmpings, un to nedrīkst pieļaut. Tātad mums ir jābūt vismaz kaut kādai uh, Mm, minimālais apradnē par to, ko nedrīkst pieļaut. Eh, savādāk eh, vienkārši valstis eh, uzspļaus tiem solījumiem, ko ir devušas. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāja. Paldies visiem ekspertiem, runātājiem, paldies uh, profesoram Montī par uh, viņa ļoti skaidro un saistošo uzrunu. Paldies deputātiem, kas piedalījās sanāksmē, kas bija pietiekami pacietīgi, palika līdz sanāksmes beigām. Domāju, ka diskusijas bija no nu diena auglīgas un prezentācija materiāli jums ir pieejami. Jūs tos varat saņemt arī pa ēpastu e un saglabāt. Vēlreiz liels paldies visiem dalībniekiem un šo uh, uzklausīšanu esam beiguši. Nu, nedaudz ātrāk pat nekā iecerēts. Paldies!